So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolēģi, dāmas un kungi, mēs sāksim savu komitejas sanāksmi, atsāksim to. Protams, es ļoti priecājos, ka mūsu jaunais tirzniecības komisārs Fils Hogans pirmo reizi ir šeit komitejā, lai diskutētu ar mums par eh, tirniecības eh, politikas prioritātēm. Un eh, tas viss ir eh, tā saucamā struktūrētā dialoga ietvara. Ietvaros Eiros parlaments un eh, komisija, jā, ir paredzēts šis dialogs starp komisiju un parlamentu. Tas ir drusku tāda pieredze, kas tagad uzkrājas, kas ir būšas eh, struktūrētājs dialogs, mums ir arī ar to arī bijusi laba pieredze un sliktāka pieredze. Es domāju, ka vislabākā pieredze ir tāda, ka komisārs tagad ir ar mums tieši klāt un nevis kaut kādā citā formātā. Protams, šajā struktūrētajā dialogā mums vajadzētu fokusēties uz eh, tirzniecības stratēģiju, kas ir plānots, nākamajai, tuvākajai nākotnē likumdošanas un ne likumdošanas priekšlikumos attiecībās tirniecības nolūkumiem, bet tāpat arī diskusijās ar pilsonisko sabiedrību, ar parlamentu un eh, arī situācija, kas ir ārpus likumdošanas procesa un ārpus nolīkumiem. Protams, mēs esam arī interesēti ir tajos mājas darbos, ko jums uzticējām uzklausīšanas eh, laikā un arī vēlāk. Jā, un eh, arī par vērtējumu šim darbam arī nākotnes tirnēcības stratēģijā. Un vēlos dot jums dot eh, pienācīgu laiku, lai jūs varētu paskaidrot, izstāstīt savu stratēģiju nākamajam laikam. Paldies, priekšsādātāji, prieks atkal būt jūsu vidū. Gribu teikt, ka es tikos ar civilā pilsoniskā dialogu grupu vakar, un jā, mēs tagad varam turpināt šo sarunu. Sākotnējais mērķis bija ieskicēt mūsu galvenās prioritātes un darba programmu 2020. gadam. Un tas, protams, atbilst atkal tam, ko es apņēmos, ko es teicu uzklausīšanā um, ceru, ka kaut kāds progress ir panākts, un, protams, es esmu ņēmis vērā jūsu uzdoto mājas darbu uh, vides uh, jomā un strādāju arī citās jomās. Un uh, tāpat laikā gribu iespicēt, kā tas viss iedarās tādā plašākā kontekstā. Mēs zinām, ka vide ir ļoti tāda svārstīga, un tas eh, nenodrošina paredzamību, kas ir nepieciešama tirzniecībai, bet eh, šajos apstākļos mums ir jābūt spējīgiem eh, pastāvēt par savām interesēm, par multilaterālismu un godīgiem noteikumiem, jādod ieguldījums arī no savas puses tirniecībā, kā piemēram zaļais kurs. Protams, jāņem vērā ģeopolitiskie apstākļi. Es negribu, lai pilnīgi viss uh, būtu iekļauts šajā programmā, bet pāris lietas, par ko es gribētu runāt. Pirmām kārtām saglābs Pasaules tirzniecības organizācija un otrām kārtām gribam uzsākt tādu plašu iniciatīvu PTO reformu. Es zinu, ka jums uh, pašiem komitejā ir ieplānotas sanāksmes, um, uh, jo 12. PTO ministru konferences notiks Nursultanā džūni, eh, jūnijā, un pirms tam es gribētu lai mums būtu iespēja padalīties eh, domās, eh, ka, nu, kas, tur, kas tur varētu notikt. Mana doma ir tāda, ka mēs varbūt varētu kaut kādu dinamiku jau panākt pirms šīs konferences. Tā tad mēs gribētu veidot eh, atbalstu PTO uh, saglabāšanai. Mēs esam sadarbojušies ar līdzīgi domājošām valstīm. Arī Davosā nesen uh, tikāmies ar uh, šo valstu pārstāvjiem un strādājam pie šī darba kārtības jautājuma. Tas ļoti svarīgs. Uh, Mums būs nepieciešams kol kolektīvs risinājums kolektīvam izaicinājumam, bet Eiropas Savienībai šeit jāuzņemas vadošā loma. Mēs nāksim klajā ar uh, idejām uh, citām dalību valstīm Ženēvā un skatīsimies, kāda būs to reakcija. Un, uh, jā, esam sapratuši, ka nepieciešami konkrēti priekšlikumi, tas izriet no ministra konferences un ir nepieciešams vairāk kā kosmētisks izmaiņas PTO. Uh, Eh, ja mēs tā vienkārši bišķiņ mm, nogludināsim maliņas, nekas nenotiks. Ir nepieciešams struktūrāls reformas, nepieciešams jauns līdzsvars starp eh, saistībām un eh, pienākumiem un atbildībām. Ir nepieciešams aktualizēt noteikumus, tāpat jādomā arī par jauniem noteikumiem uzsvars tiek likts uz industriālajām subsīdijām un tehnoloģiju transfēriem. Mums ir jāvērsās šajās un arī citās jomās, kā piemēram jāpārstrādā strīdu risināšanas mehānisms lai varētu iekļaut tur arī daudz pusējos līgumus, arī tāds jautājums kā ilgtspējība. Mums ir nepieciešama iepriekšējā sistēma, kā es teicu, tās uzlabošana. Otrs jautājums ir lauku subsīdijas. Mums ir baltā grāmata par to, kā risināt šo jautājumu ar lauksaimniecības subsīdijām. Uh, Um, nāksim klajā ar priekšlikumiem pirms vasaras jau, kā nodrošināt vienlīdzīgākus spēles noteikumus, kā iesākt likumdošanas procesu 2021. gadam. Mēs gatavojamies tādām, uh, tādai smagai tirdzniecības videi. Un, ja mēs negatavosimies tam tā, tad mēs nebūsim gatavi un mūs varēs izmantot mūsu vājos punktus. Tā tad šīs ir divas ļoti konkrētas prioritātes, bet, protams, ir citas jomas. Uh, Eh, kurās eh, darbs turpināsies 2020. gadā un eh, vēlāk. Tālāk mūsu saikņu attiecību tālāk veidošana. Tātad mēs cenšamies pozitīvi iesaistīties darbā ar ASV. Vanderlainas kundze ir lūgus mūs pēc iespējas konstruktīvāk iesaistīties darbā ar ASV administrāciju, Un uh, notika tikšanās starp uh, Vanderlainas kundzi un uh, Trumpa kungu Davosā. Tā tad uh, enerģētika un ar to saistītie jautājumi. Vašingtonā esmu bijis divas reizes pēdējo nedēļu laikā. Gaidu, ceru, ka mēs atkal varēsim tādu pozitīvu darbu kārtību uzsākt uh, divpusēji un globāli. Uh, un eh, runāsim par jautājumiem, kas ir jau esošā mandāta ietveros. Tā kā vēlreiz gribu uzsvērt uh, savu pozīciju par lauksainiecību, tirgus pieeju un citiem jautājumiem. Nu, skatīsimies, kā mēs pavirzīsimies uz priekšu un eh, kā mēs varēsim strādāt turpmākajās nedēļās un skatīsimies, vai varēsim panākt kaut kādu pakotnu stipru izcinājumu tiem pasākumiem, kas uh, darbosies pašreizajā mandātā un kas virzītu uz priekšu šīs attiecības. Vēl viena joma, kas uh, attīstīts tādā niansētā veidā Ķīna. Mums bija paredzēts uh, samits līdz marta beigām, nu es nezinu, vai tas notiks vai nē, maz ticams, runa bija par Pekinu, uh, bet uh, mums ir jādomā par Eiropas Savienības interesēm, nosakot nosacījumus konkurencei ar trešo valstu tirgiem, ar Ķīnu. Mums ir jādomā arī par savu tirdzniecības saikni diversificēšanu un jāveido līguma ar Singapūru, Japānu, Vietnamu. Uh, tātad īpaši ar šīm valstīm. Tas mums dos tādus stabilākus pamats darbojoties visā pasaulē. Pie šī Vietnamas līguma mēs nu pat pēdējās dienās tieši strādājām. Tāpat Eiropas Savienībai jādod ieguldījums citās politikās, klimata politikā, piemēram, un mēs skatāmies, kur mēs varētu izmantot tirzniecības politikas instrumentus. Uh, Eh, teiksim, veicinot zaļo tirzniecību un ražošanu, pildot Parīzes vienošanās, kas ir iestrādāts mūsu tirzniecības vienošanās. Bet varbūt jāiet tālāk un jāskatās, kādi vēl instrumenti ir izmantojami. Un tieši caur šo prizmu mēs skatāmies uz oglekļa pielāgošanas mehānismu. Mēs, eh, ja ņemsim visu to vēlā, tad vērā, tad varēsim izstrādāt tādu niansētāku tirzniecību, tādu līdzsvarotāku, eh, lai tā veidot arī ilgspējīgāku pasauli. Bet runājot par ilgspējīgu attīstību, mēs redzam, ka tiesniecības politika un mūsu līgumi ir bijuši ļoti noderīgi, lai multilaterāls standarts virzītu uz priekšu ne tikai vidas ziņā, bet arī par darba tiesībām, cilvēktiesībām un citās jomās. Tāpat arī jādomā par rūpniecības politiku. Komisija nāks klajā ar priekšlikumiem rūpniecības politikas jomā turpmākajās nedēļās. Tā tad jārunā arī par tirzniecību, drošību, tehnoloģijām un kā tas viss sanāk kopā tādā bezprecedenta veidā. Uh, Un šajā kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi pastāvēt uz to, kas mums ir svarīgs. Tātad atklātība, daudzpusējība, eh, savstarpēji slavums un ieguvums. Vēl viena joma, kas mums ir svarīga, kā jūs zinat, ir eh, starptautiskie iepirkuma instrumenti. Nav godīgi, ja mums prasa atvērt mūsu atvērto iekšējo tirgu, ja mēs neprasam eh, to pašu no otras puses, un mums jāpastāv par sevi šajā ziņā un jāpastāv savām plašākām interesēm pasaulē. Eh, par īstenošanu mēs turpinam efektīvi izmantot tirzniecības aizsardzības instrumentus, mēs eh, aktualizējam eh, šo aizsardzības regulējumu un strādājam arī pie citiem iespējām vajadzīgiem instrumentiem. Runājot ne tikai par ASV un Ķīnu, bet arī attiecībā uz apvienoto karalisti. Liels uzsvars mandātā ir tas, ka mēs esam atvēruši sarunas par uh, Eh, galveno tirzniecības eh, darbinieku, eh, amatpersonu, tā būs tāda īpaša struktūra ar darbiniekiem, un lielākais uzdevums būs mazināt tirzniecības barjeras, nodrošināt, lai mūsu partneri iet mm, ievēro tirzniecības un citus standartus, tāpat viņam nāksies pāraudzīt šos tirzniecības instrumentus un Būs jāziņo, jāatskaitās šai komitejai un citām interesētajām pusēm. Tas būs arī tas punkts, kur varēs uh, nodot sūdzības uh, tātad sabiedrība plašākā izteiksmē un iesaistītās puses. Tas un vēl vairāk būs uh, politiskajā dokumentā, ko publicēsim, publicēsim tuvāko nedēļu laikā. Par to droši vien vēl runāsim, tā ka gribēšu dzirdēt, kāda būs jūsu reakcija uz to, to dokumentu, kad tas būs publicēts. Šādā atklātības veidā mēs cenšamies eh, veidot eh, saiknes un eh, saprašanu, kā atvērtība ir divpusēja kustība. Un paldies arī komisāriem Alstromai un šīs komitejas veikumam. Mums daudz, kas jau ir izdevies, lai atvērtu savu tirzniecības politiku, un arvien vairāk dokumenti ir pieejami sabiedrībai. Uh, visos eh, sarunu etapos, slēdzot eh, līgumus, un eh, tas, manuprāt, ir veidojis labāku uzticību. Cilvēki tiek iepazīstināti ar mūsu plāniem jau laicīgi, un tā es arī gribētu turpināt. Tāpēc es jau vakar paziņoju, ka būs jaunas iniciatīvas, vesels kopums. Tas nozīmē, ka komisija uh, publicēs lēmumus pēc dalībvalstu pieprasījumu pār sarunu atvēršanu vai noslēgšanu investīciju līgumiem. Uh, tas eh, attiecībā uz publisko patēriņu padarīs informāciju publiski pieejamu, un es eh, domāju, ka mums vajadzētu publicēt arī citus dokumentus, kā piemēram Uh, ieteikums uh, tālākām uh, sarunām, kur ir būtisks tirdzniecības klauzulas. Mēs jau esam publicējuši vadlīnijas um, attiecībā uz tām sarunām, kur tirdzniecības komisārs ir vadošais. Nu, tad turpināsim katrā ziņā šo praksi un ierosināšu paplašināt arī komitejas, kas ir izveidotas tirdzniecības līguma ietvaros, un to pašu darīt arī m, mm, tādā plašākā ietvarā. Tas viss ir, lai stiprinātu atklātību un caurskatāmību un tas attiecas arī uz kritisko tirdzniecības aizsardzības instrumentu uh, sanāksmēm. Mums, protams, ir tāpat laikā jāņem vērā arī dažkārt notiekošo sarunu konfidencialitāti, tātad nu pēc iespējas uh, tālāk uh, jānes uh, šī vajadzība darboties atklāti. Sabiedrība arī grib zināt, kā mēs cīnāmies pret negodīgām praksēm un negodīgu konkurenci. Tāpēc es gribu atbalstīt uh, visas iniciatīvas attiecībā uz caurskatāmības regulējumu. Nu, tā tad šīs ir dažas idejas, ar kurām nāca klajā agrāk, bet es domāju, ka ne tikai ar caurskatāmību nepietiek, mums ir arī šīs uh, sarunas ar cilvēkiem jāatver, jāuzsāk. Eirobarometra pārskats rāda, ka ir liels atbalsts tirzniecībai, bet cilvēkiem tāpat ir arī šaubas un bailes un neskaidrības, un mums uz to ir jārieģē. Tas ir mūsu pienākums. Uh, Un mēs gribam turpināt eh, pilsonisko dialogu un citus pasākumus, un es ļoti novērtēju Eiropas parlamenta iesaistību šai sakarībā. Esmu redzējis tādus interesants materiālus no parlamenta, video materiālus, eh, eh, attēlus, gan no Eiropas parlamenta deputātiem un institūcijām. Mums ir jānovērtē pienācīgi augsts savu tirzniecības politiku priekšsādātāju. Tas arī īsumā viss. Esmu gatavs jautājumiem dialogam. Perfekt, komisār. Um, un Transparency. Paldies, komisāra kungs, par eh, tirzniecības caurskatāmību. Labas ziņas. Esmu pārliecināts, ka caurskatāmība ir izšķiroši svarīga, lai gūtu atbalstu un stabilizētu to tirzniecības politikai. Pirmām kārtām došu vārdu tagad eh, politiskajām grupām eh, katrai minūti un tautas partija pirta, pirmā Paldies, komisāra Hogana kungs, saka Vorbona kungs no Tautas partijas. Mani jautājumi ir par PTO e-komercijas sarunām. Vai jūs varētu mums sniegt jaunāko informāciju par sarunu raundiem, kas notika pagājušā nedēļā, kāds progress tika sasniegts, ko komisija tagad dara, Un eh, kā jau es eh, izmantoju savu laiku līdz eh, ministru konferencē Nursultanā mm, šajos jautājumos, un varbūt jūs varētu dažus vārdus pateikt Vai pagājušās nedēļas rezultāts kaut ko mums jau pasaka par turpmāko virzību nākošajā sarunu raundā, jo tas būs tā Mm, sarežģītāk runājot par datu plūsmām un kiberdrošību. Un otra lieta - nedaudz par to pašu tēmu. Vai jūs saskatāt kādas paralēles starp mm, digitālo pakalpojumu aktu un PTO sarunām e-komercijas jomā? Un, ja jā, tad eh, kā jūs eh, sadarbojaties ar citiem komisāriem šajās jomās? Paldies! Paldies, eh, Katrīna Manbremta no sociāldemokrāta grupas. Paldies, komisāra kungs, paldies, ka esat šeit klāt. Tas ir ļoti svarīgi, ka mums notiek šāda viedokļa apmaiņa par eh, jūsu prioritātēm un interkomitīs prioritātēm. Es gribētu runāt par sekojošo eh, īstenošanu iespējama piekrišana un iespējamiem jauniem tirzniecības un investīciju līgumiem. Šķiet, varbūt, ka tas ir daudz, bet varbūt ne tik ļoti. Mums bija šonadēļ uh, sarunas Nīderlandē par seta apstiprināšanu. Un uh, šai sakarībā jūs uzrakstījāt ļoti garu vēstuli, man liekas, Nīderlandes valdībai, Nīderlandes parlamentam. Te ir divas lietas, kas mani mm, tā šokēja un kas divas ir, kas abas ir svarīgas. Tās abas saistās ar šo debašu pašu pamatu punktu. Tātad pirmām kārtām viss, kas saistās ar investīciju aizsardzību, sākot ar SDS, eh, ar ASIS, kas notiek eh, CETA sakarībā, jūs eh, debatēs varat redzēt Nīderlandē un tāpat arī citās dalību valstīs, kā joprojām ir lieli uztraukumi par to, kā ICS darbosies. Jūs savā vēstulē teicāt, jā, jānodrošina caurskatāmība, ir jābūt kvalificētiem tiesnešiem valsts tiesās, tāpat jābūt caurskatāmām procedūrām, kas ir pieejams pilsoniskai sabiedrībai. Nu, tas e, mani tiešām uzrunā, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi un būtu ļoti labi, ja jūs nedaudz varētu pastāstīt par to, jo es domāju, ka tas ir svarīgi arī nākotnē. Un tālāk, jūs zinat, nākamais svarīgais jautājums par mūsu normām runājot viss, kas saistās, teiksim, ar lielopu gaļu, ar uh, hormonu lietošanu, lielopu gaisa audzēšanā. Informācija ir bijusi daudzās avīzēs, publikācijās šonadēļ par pesticīdiem. Kaut gan pesticīdi ir uh, aizliegti, daļēji aizliegti Eiropas Savienībā, tad uh, caur šīm tirzniecības saiknēm viņi tomēr iekļūst mūsu tirgos un tie neatbilst tādiem standartiem. Tas pats attiec arī uz klimatu. Uh, Un vēl viena lieta ļoti svarīga. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai e, šī sankciju risināšanas sadaļa būtu tiešām balstītu sankcijām. Mums ir strīdu risināšanas mehānisms, lai tas būtu balstīts uz sankcijām, jo pretie gadījumā būs ļoti saržģīta situācija visiem turpmākajiem brīvstirdzniecības līgumiem. Jūs teicāt, ka jūs esat atvērts tam visam. Jūs teicāt e, par uh, CSD. Es domāju, ka mums ir jāsāk šīs debatas eh, šajos turpmākajos gados. Kā mēs varam šo teistē sadaļu padarīt, palstīt eh, vairāk uz eh, sankcijām un Karin Krātsburg riņu grupas vārdā. Past Vietnam agreement broad majority. <laughs> Mēs ar Vietnamu esam nu pat noslēguši līgumu ar lielu vairākumu, un, eh, manuprāt, tas ir eh, pilnīgi skaidri attiecībā tātad par brīvtirzniecību, par ilgspējīgu tirzniecību, un eh, man ir liels prieks par to. Man šķiet, mums izdevās panākt daudz mm, labu apņemšanos pirms balsojuma, un tāpat laikā plašākais vairākums parādīja, ka mēs esam tāds uzticams globāls uh, spēlētājs tirdzniecībā. Tagad mums priekšā ir uh, ļoti daudz, liels darbs. Mums ir uh, jānodrošina šī līguma uzraudzība, monitorings. Mans jautājums, kā jūs saskatat, kāda ir jaunā galvenā īstenošanas darbinieka loma Mans jautājums, nākamais jautājums par Ķīnu. Ķīnas vēstnieks Zviedrijā nesen draudēja, ka Ķīna uzliks eh, tirzniecības ierobežojums Zviedrijai. Šis eh, drauds nāca pēc tam, kad mūsu kultūras ministrs piešķīra balvu Zviedrijas eh, publicētājiem Gīnam Minhainam. Viņu tur apcietinājumā Ķīnas iestādes nu jau četrus gadus bez tiesas un apsūdzības. Un šķiet, ka juridiski ļoti dīvaini, ka šādas lietas notiek, bet es labprāt, labprāt dzirdētu jūs pārdomas par to, kas notiek un jūsu viedoklis par to, kā mēs varam paļauties uz Eiropas Savienību tad, kad mēs nonākam pie šāda veida apdraudējumiem mūsdienu globālajā pasaulē, kas, protams, ir pilnīgi nepieņemami. Mans otrs jautājums par šo superinteresanto jautājumu, kas saistās ar zaļo kursu un uh, oglekļa robežu pielāgošanas mehānismu. Nu, pat ir sākušās uh, diskusijas par šo jauno metodi, tātad kā cīnīties pret klimatiskām izmaiņām. Es gribētu zināt, vai jums ir bijusi kāda iespēja jau pārunāt to ar citām valstīm un citiem reģioniem? Vai jums ir kādas norādes par citām globālām iniciatīvām par citām valstīm, kas strādā pie tām pašām idejām, Kanāda varbūt. Vai mēs varētu atrast partnerus šajā gadījumā, ja mēs runājam par to, kā mēs globāli varētu cīnīties par klimatiskām izmaiņām? Thanks a lot and for ID. Paldies ID vārdā, Ervīžu Vākungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāru kungs un es izteikšos franču valodā. Nu, atvainojiet šoreiz tā. Man ir eh, divi jautājumi. Viens tāds eh, globāls un otrs eh, personīgs komisāram. Vai jūs nebaidieties palikt viens izolēts? Es nesen runāju ar liels Azijas valsts augstāvošu personu, un mēs aprēķinājām, ka uh, ir apmēram divas eh, trešdaļas, eh, apmēram 80% pasaules iedzīvotāji, kas eh, ir valstīs, kurās tiek piekopt ļoti spēcīga nacionālā politika un kur viņi domā, ka viņu tirzniecības politika ir veids, kā virzīt viņu politiskās intereses. Nu, viņi nav protekcionisti, tā es nesaku, bet es saku, ka viņi ir ekstrēmi reāli un eh, varbūt eh, daudzi no viņiem eh, maz domā par multilaterālismu un par multilaterālo organizāciju mehānismu saglabāšanu. Jautājums brīdī, kad visur Eiropā, nu, teiksim, maigi ir mazāk, un tā nav īpaši noskaņot par brīvas uh, tirzniecības līgumiem. Tātad šiem brīvās tirzniecības riskiem nāk klāt arī veselības un sanitārie riski, jo uh, varbūt, ka uh, mums tomēr būtu labāk pārvietot savas darbības un veikt to visu ražošanu mūsu teritorijās. Uh, nu, tāpēc es gribu prasīt, kas būs jūsu sabiedrotie, vai jūs nejūtīsieties viens, kurš ar jums strādās, saglabājot PTO un atbalstot daudzpusējās vienošanās. Mans otrs jautājums, tas daudz operatīvāks, praktiskāks. Uh, Un atvainojos, ka to uzdodu, nu, kā francūzis. Lielas avio kompānijas pārstāvis ir paudzes pār, atbalstu Francijas vīnražotājiem, un viņu ir tagad skārušas ASV sankcijas un nodokļi. To visu administrācija ASV aprēķinājis, lai sašķeltu Eiropas valstis un arī sektors lauksaimniecību, aviāciju un tā tālāk. Tātad, lai sarīdītu viena pēc otra un tādā ļoti konkrētā veidā, kādu stratēģiju vai kādus risinājumus jūs paredzat pieņemt, lai izvairītos no sašķeltība Eiropas Savienībā un lai izvairītos, ka Eiropā nozars cīnās viena pret otru. Paldies! The... varu jums apliecināt to, ka mums ir skaidrs priekšstats par to, kur mums jādod 21. gadsimta laikā. Runājot par eh, pēdējo statusu saistībā ar ASV, šie mm, mēdīju paziņojumi, ka piedāvājat kompromisa priekšlikumu ASV, saistībā ar tādām būtiskām nozarēm kā lauksaimniecība, rūpniecības precēm un zivsainiecības precēm paredzētu nulles līmeņa tarifi. Jūs saņēmāt vēstuli no ASV, kur ir vesels saraksts ar regulatoro barjeru mērķiem. Vai jūs to varat apstiprināt, vai jūs prāt jūsu mandāts arī par to nu runā? Kādā veidā jūs vēlties paplašināt šīs sarunas, ziņot ka ir šī ļoti sarežģītā situācija par tērauda alumīniju, automobīļiem, lidmašīnām un tā tālāk. Un otrs jautājums, kā jau citi kolēģi pieminēja, par Ķīnu. Mūsuprāt, šeit situācija ir ļoti problemātiska. Es nedomāju, ka sastarpējā sadarbība ir vienīgais kritērijs eh, tirsniecības politikā ar Ķīnu. Šeit runa par 1,5 miljārdiem iedzīvotāju. Un ko tas nozīmē visai mūsu planētai un ilgspējības kritērijiem? Un tad vai jūs sagaidat politisko vienošanos, kas tika panākta Leipcigā, un kā tas būs saskaņots ar PTO standartiem ar Vietnams nolīgumu? Un tad vēl man jautājums, cik tālu mēs spējam sniegt atbildes attiecībā uz ilgspējīgas attīstības problēmām, lai mēs sasniegtu šos 17 tūkstošu gadus attīstības mērķus, kā mūsu pamatmērķus. Vai tas mums viss ir jāpārvērš tirzniecības politikā vairāk uzsverot apritus ekonomikas? Uh, lai šis sadaļas tiktu integrētas, lai mēs palūkotos, ar ko mēs tirgojamies, kā tas ietekmē tirniecības nākotnī konkrētajās jomās. Paldies, paldies! Un no manas puses komisāra kungs viens jautājums, lai noslēgtu pirmo jautājumu raundu. Trešais punkts jūsu mājas darbā. Tas attiecas uz pienācīgas rūpības un piegādes ķēdēm, due diligence. Mums drīz tiks sagatavots no parlamenta puses ziņojums un arī padomē notiek darbs par tiesību aktu atbalstu saistībā ar pienācīgas rūpības regulējumu. Vai jums ir kādas idejas saistībā ar šo aspektu? Lūdzu, vārds jums. Thank you very much, Chairman. Um... Liels paldies priekšsēdētāji par e-komerciju. Varbona kungs uh, jautāja par panākto progresu. Eiropas komisijas komisija ir publicējusi jauno datu stratēģiju. Tas arī mūs informēs par e komercijas progresu saistībā ar PTO. Uh, Mēs saprotam, ka Eiropas Savienība grib saglabāt suverenitāti šajos jautājumos, taču mums ir jāatzīst, ka datu plūsmām ir jāievēro privātuma, drošības standarti, kā arī starptautiskās neeksistējošās robežas šajā jomā. Taču mēs saskatām iespējas Eiropas Savienībā. Visi rūpniecības dati, kas šobrīd netiek apkopoti, no nodrošina lieliskas nodarbinātības e, iespējas Eiropā daudziem uzņēmumiem. Īpaši PTO kontekstā mēs piedāvājam konkrētus priekšlikumus sarunās, lai veicinātu tiešsaistes transakcijas, lai varētu nodrošināt e-līgumu izmantošana noteikums, kas uzlabo patērētāju uzticību tieslai, tiešsaistes vidē, jo ja nav uzticēšanās, tad jau automātiski rodas problēmas. Šeit piekrītu teiktajam par Facebook. Nedomāju, ka Facebook atzīst eh, Eiropas Savienības paustās bažas attiecībā uz privātumu un datiem. Pētam arī pašreizējo aizliegumu attiecībā uz elektronisko pārnesi, uz digitālajo pārnesi, tāpat arī uz aizliegumu attiecībā uz avotu koda pārnesi. Šie ir piemēri mūsu mērķiem, un šeit mēs sasniedzam progresu sarunu laikā. Arī ASV kopā ar mums cieši sadarbojas, iespējams, viena no ciešākajām sadarbībām šajā jomā. Šeit mums tiešām ir vienprātība, mēs gribam, lai ir vienādi darbības apstākļi savstarpējā un patērētāja uzticēšanās, un vienlaikus gribam nodrošināt to, ka Eiropas Savienība nekādā veidā netiek kaut kādā veidā negatīvi ietekmēta no tādiem, tādām problēmām, kā, piemēram, datu lokalizācija. Šeit mums ir un būs eh, milzīgs problēmas ar apvienoto karalisti, tuvākajā nākotnē. Un ņemot vis, vērā visus šos pasākumus, mēs līdz eh, jūnijam noteikti nepaspēsim pabeigt šo darbu, bet noteikti mums būs konsultēts teksts par e-komerciju. Līdz šim laikam, ja mēs to panāksim, tad tas būs tiešām ievērojams progress. Varbūt līdz gada beigām panāksim tiešām noslēdzošo vienošanos. Uz, tas ir mūsu galvenais mērķis. Manuprāt, šodien publicētie dokumenti uh, arī runās par digitālo pakalpojumu tiesību aktu, kas tiks publicēts līdz uh, gada beigām, kā to norādīja Bretona kungs, kas arī būs daļa no e-komercijas sarunām. Katlīna, jā, jums bija tiesība, ka mēs, es Nīderlandē sazinājos, centos uh, izskaidrot uh, nepareizo informāciju, un es domāju, ka mēs, mums, mums izdevās to panākt. Dažreiz cilvēki izlasa pareizi šos uh, nolīgums un vienošanos, un citreiz nē, un mēs ar prieku palīdzam šeit gūt skaidrību. Negribu šeit spekulēt, kāds būs galīgais rezultāts nākamnedēļ, taču katrā gadījumā apsveic to, kas uh, tika panākts šonedēļ, jo pastāvēja bažas, ka Nīderlandē būtu problēmas balsot pozitīvi, taču balsojums notika un bija tiešām trīs balsu pārsvars. Ļoti, ļoti ciešs rezultāts, kā tas ir tipiski Nīderlandai. Un es par to priecājos, jo Nīderlands vienmēr ir atbilstījuši atvērtu uz noteikumiem balstītu starptautisko tirzniecību. Un patiesībā eksporta ziņā Nīderlanda ir otrajā vietā pasaulē. Nu, tas ir saistīts ar lielām uh, darba vietu skaitu, 160 miljārdu eiro preču uh, apgrozījums ir bijis Nīderlandē. Nīderlanda ir viena no vadošajām tirzniecībā un arī viena no vadošajiem stabils tirzniecības jomā, un cilvēki to atzīst. Runāt par Kanādas sistēmu un ICS sistēmu, tas ir tiešām ļoti interesanti cilvēkiem. Uh, Tas ir tas, ko mēs gribētu panākt saistībā ar Kanādas vienošanos, un šobrīd mēs veicam testēšanu, kā tas varētu darboties. Turmāko nedēļu laikā tikšos ar Kanādas autoritātēm, lai daudz detalizētāk izveidot šo sistēmu un grib arī pēc iespējas ciešāk sadarboties ar civilo sabiedrību tādā struktūrālākā veidā, lai sabiedrības pārstāvi varētu piedalīties šo sarunu laikā. Tādēļ es piekrītu jūsu pamatnostāju par šiem jautājumiem. Par pesticīdiem trešajās valstīs, ko jūs pieminējāt. Mēs tam pievēršam nopietnu uzmanību šai pesticīdu jautājumam. Taču vai nu ir uz zinātni balstīta pieeja vai nē, Nu, mums, diemžēl, nav tā ir šī Pekins pieeja šajā namā. Es uh, balstos tiešām uz zinātni balstītu pieeju, taču lauksaimniekiem ir jānodrošina tādas alternatīvas, kas neapdraud mūsu planētas un uh, cilvēku veselību, un vai tas balstītos uz zinātni vai citiem kritērijiem, manuprāt, Kilja Idus uh, komisāra kunga stratēģija spēlēs nozīmīgu lomu. Uh, komisijas viedokļu veidošanā nākotnē, pieņemot lēmumus līdz pat marta beigām. Taču patērētāja drošība vienmēr ir bijusi un būs mūsu pamatprincips saistībā ar Eiropas Savienības pesticīdu politiku un uz zinātnē balstīto pieeju. Varbūt mēs eh, vienā sarunu daļā esam pavirzījušies eh, daudz tālāk, tas attiecas uz olu, olām un Merkusūru reģionu, kur panācām vienošanos par to, kā šie produkti tiek saražoti. Un nākotnē iespējams gūsim progresu par citiem produktiem. Taču šobrīd nevaru prognozēt, ko mans kolēģis Kidus kungs piedāvās. Lielākoties Eiropas produkti ir brīvi no pesticīdu atliekvielām vai ļoti minimālos apmēros tos satur. Un mēs, protams, gribam, lai šeit apdraudējums būtu vismazākais. Runāt par TSD un sankcijām. Mm, šajā namā mm, nu, tiek vienprātība par sankcijām. Nav, un es domāju, ja mēs piedāvājam sankcijas, tad būs ļoti pretrunīgi viedokļi un nevarēsim panākt vienošanās. Varbūt tas ir to, ko jūs gribat panākt. Taču tas katrā ziņā ir jūsu rokās attiecībā uz to, ko jūs vēlaties panākt, bet mana pieredze liecina, ka ja jūs lūkojoties šo provizorisko principu, Parīzes vienošanos sankcijām, nu, tad mums nāksies eh, maksāt zinām ceļu. Mums ir jāatrod balans. Taču katrā gadījumā mūsu galīgais mērķis būs TSD sadaļa. Runāt par šo galveno, par izpildu atbildīgo amatpersonu, par šo izpildu direktoru. Uh, Es jums mazliet par to pastāstīju, bet eh, komisija publicēs attiecīgi dokumentu ar idejām par to, kā mēs varētu šīs amatpersonas lomas pēcināt, padarīt to noderīgu. Taču mēs esam pārliecināti, ka praksē šis darbs darbosies, un mūsu pētījumi liecina par to, ka, piemēram, MVU saņem tikai 35% ieguldījumu no mūsu panāktajās tirzniecības vienošanām. Un mums ir jādomā par to, kā mēs varētu nodrošināt vairāk informācijas noderīgu instrumentu MVU, kas veido 80% Eiropas Savienības ekonomikas. Un esmu apņēmies eh, tiešām šeit nodrošināt atbalstu, lai šie uzņēmumi saņemtu lielāku atbalstu saistībā ar starptautiskiem tirsniecības noliekumiem. Un cerams, ka šis izpildu direktora postenis tiešām palīdzēs šajā darbā, nodrošinot ar vien lielāku piekļuvu MVU. Mums arī ir jānodrošina labāka saziņa par to, kādi ir, kāds ir priekšrocības starptautiskiem tirzniecības nolīgumiem, ja iesaistot visas iesaistītās puses. Es nezināju, ka Zviedrijā ir problēmas ar draudiem no Ķīnas puses. Varbūt jūs man sīkāk par to varat pastāstīt. Katrā gadījumā sekosim šai situācijai, jūs nodrošināt sīkāks uh, informāciju. Runājot par oglekļa robežu pielīdzināšanas mehānismus, ļoti uzmanīgi izsakos, lai nepieminētu vārdu nodoklis. Taču katrā gadījumā mēs esam pateikuši, ka tam ir jābūt saskaņotam ar PTO, un tas pats par sevi jau kaut ko nozīmē. Un pastāv dažādi viedokļi par to, kāda uh, šim mehānismam jāizskatās, taču Džentilonī kungs velta laiku, lai īstenotu pareizi novērtējumu 2020. gada laikā, un es, es nesagaidītu priekšlikumu līdz pat nākamā gada vidum. Tātad mums šeit ir viss jāizdara pareizi, jo negribam kropļot mūsu rūpniecību, bet vienlaiks mums ir jānodrošina tiešām cena ogleklim. Un Eiropas zaļais kurs ļoti ir palīdzējis saistībā ar šī mehānismu izveidošanu. Mums jau ir ETDS sistēma, domājam, vai mēs to paplašināsim uz jaunām sektoriem, vai būs jauns mehānisms, taču Džentilonī kungs e, joprojām ir ļoti atvērts visām idejām, manuprāt, tas labs izējas punkts. Un, protams, es domāju, ka viņš arī labprāt ierastos pie jums un pastāstītu sīkāk, ja jūs viņu uzaicinātu. Es nejūtos vientuļš tirniecībā, kā tirniecības komisārs. Mums ir 31 tirniecības nolīkums ar 70, apmēram 70 valstīm. Manuprāt, tas ir labs rezultāts gan satura, gan laika ziņā. Mēs cenšamies panākt investīciju nolīgumu ar Ķīnu, nu redzēsim, kā tas attīstīsies, taču viņiem jātiek galā ar rūpniecības eh, subsīdiju jautājumu, piespiedu tehnoloģiju transferu, jo mēs negribam, lai Eiropas uzņēmumi atrastos sliktākā situācijā. Un, protams, kā vienmēr, ir jānodrošina vienādi apstākļi, Un tas skar visus, sākot ar apvienoto karalistu līdz pat Ķīnai. Mums ir jānodrošina zinām mehānismu, lai īstenot šos vienādos apstākļus, vai nu tas attiktos uz ekonomiku, subsīdijām, uz pārtiks standartiem, darbinieku tiesībām. Taču PTO man ir daudz atbalstītāji, tas jūs noteikti priecēs dzirdēt, un pašā PTO mums ir 16 dalībvalsts, kas ir parakstījušās izstrādāt šo daudzpartiju sistēmu. Manuprāt, PTO šeit ir vadošais. Manuprāt, tas ir labs sākums. Mums notiek sarunas Ženēvā. Vēstnieku līmenī es e, piedalīšos Atenboro grupā marta beigās, un tad arī maijā būs tikšanās. Un mēs, protams, centīsimies panākt progresu šai, par šiem jautājumiem līdz Nursultānas tikšanai jūnijā. Un mēs tiešām cenšamies uh, uzņemties vadošo lomu, cik vien spējam saistībā ar šiem jautājumiem. Runāt par ASV tarifiem, ko Airbus pieprasa, kā jums zināms. Uz Airbus. Airbus ir franču kompānija, kurai ir satelīta uzņēmumi dažādās dalībvalstīs, un ir vēl 22 dalībvalstis, kuras ir skārušie tarifi tieši saistībā ar Airbus situāciju. Mēs palīdzam Airbus, nevis otrādi, mēs sadarbojamies, jo un tieši pateicoties Airbus gadījumam mums ir šī strīdu izšķiršanas procedūra ASV. Un pēdējās nedēļās eh, tiekoties ar ASV, mēs cenšamies panākt vienošanos par šo situāciju saistībā ar Boeing lietu domāju, ka ASV uzskata, ka mēs šeit paredzam pārāk mazus sodus, bet, manuprāt, šeit ir tāds neliels pārpratums. Mēs gribētu, lai labi rezultāti gan Airbus, gan Boeing uzņēmumi, mēs gribam, lai šie uzņēmumi ievērotu nosacījumus, mēs gribam samazināt tarifus. Pagājušajā piekdienā bija lielas gaidas, mēdīja vidē ļoti liela aizrautība par to, ka tarifi pieaugs un būs vairāk produktu, taču tas nenotika. Un, manuprāt, tas ir apsveicami. Un es apsveicu šo zīmi no ASV, ka viņi turpmāko 30 dienu laikā grib ar mums uh, saprātīgi sastrādāties par šiem neatvērtiem jautājumiem. Es ceru, ka es neesmu naivs, taču tiešām sirsnīgi centīšos uh, šeit darīt visu iespējamo, līdzīgi kā ar vīnu un citiem sektoriem gaidot šos pieaugušos uh, tarifus uh, Francijas vīniem un citiem produktiem, pieauga arī cenas, un tad var redzēt, ka bija samazinājumi vīna eksportā decembrī, novembrī uz ASV, tāpēc, ka bija ļoti liels pieaugums eksportam septembrī un oktobrī, un kopumā skaitļi liecina par 1% pieaugumu man ir pieejami skaitļi, vispārīgi, vispārīgie skaitļi par 2019. gadu kopumā. Un tie pieauga. Francija apgalvo, ka kritās, taču nepieauga par vienu procentu. Tas tā ir galīga atbilde par zaļo kursu un par Parīzes vienošanos, kā jau Haidī jau runāja par nākotni, un arī Parīzes vienošanās ietekmē visas mūsu nākamos vienošanās, un tas ir viens no centrālajiem elementiem. Taču tirniecības politikas ietvaros mums ir jāņem vērā tas, ka ikvienam mūsu darbam ir jāņem vērā šī kursa aspekti gan rūpniecības politikas jomā, stra rūpniecības stratēģijas jomā, digitālās stratēģijas jomā, uh, Mums visiem ir jāievēro šie principi, kurus esam ierakstījuši zaļajā kursa vienošanās. Manuprāt, Bužā kungam es jau atbildēju par PTO jautājumiem. Tātad mēs balstamies uz noteikumiem, balstītu multilaterālismu sistēmu. Mēs gribam, lai ASV atkal pie mums galda atgriežas un runā par problēmām. Varbūt, ka viņi to darīs, Šobrīd mums vēl ir problēmas par šo apelācijas institūciju, bet es arī piekrītu dažām šīm idejām, kuras ASV ir pieminējis, lai būtu daudz efektīvāka organizācija un lai visas 61 dalībvalstis panāktu vienprātību par jebkuru jautājumu, ir ļoti sarežģīts uzdevums. Tādēļ mēs šeit piemērojam tādus multiplurālus pieejas. Es tikos ar Indijas ārlietu tirzniecības ministru šonadēļ, un man nav nekādu gaidu, ka mēs īstermiņā sasniegsim starptautisko tirzniecības vienošanos ar Indiju. Nekas neliecina, ka kaut kas grozīsies šajā situācijā, taču katrā gadījumā būsim gatavi sākt sarunas par investīciju aizsardzības eh, vienošanos kad Indijas puse būs gatava un būsim gatavi uzklausīt viņu priekšlikumu. Taču mēs, kā jau minēju, Katlīnai Van Brantei, ICS sistēma ir neatkarīga saistoša sistēma, lai cilvēki varētu sanākt kopā neatkarīgā veidā. Šulca kungs, ASV priekšlikumi ir iekļauti esošā mandāta ietvaros, mēs tos nepārsniedzam. Uh, Jums nevajadzētu vienmēr ticēt tam, kas ir rakstīts avīzēs par to, ko mēs cenšamies panākt. Un, ja es apgalvoju, ka tas ir mūsu esošo pilnvaru ietveros, tad tas tā arī ir. ASV mums ir prasījuši rīkoties zināmā veidā. Taču tas nenozīmē, ka mēs tiem piekrītam un ka mēs eh, kaut kādā veidā ietekmēsim mūsu standārtus, vai nu tas attiektos uz vidi, pārtika vai citur. Mums ir šis ierobežotais mandāts, un mēs darbojamies tā ietvaros, un tā turpināsim sadarbībā ar ASV. Laipcigs vienošanās septembrī ar ķīniešiem. Šobrīd es nebūtu tik optimistisks, jo ļoti daudz laika pazaudēsim saistībā ar koronavīrusu, ļoti daudz sanāksmes tikuši atceltas Un ja mēs gribētu panākt vienošanos līdz Leipcikas samitam, tad mums darbs būtu jāpabeidz līdz jūlijam. Diez vai tas ir iespējams. Taču progresu zināmu mēs panākam ar Ķīnu par daudziem jautājumiem. Taču šie galvenie jautājumi rūpniecības subsīdijas, piemēram, par tiem vēl nav panākta vienošanās. Nu, es neapgalvošu, ka mēs negūstam progresu, piemēram, tirgus piekļuvis ziņā. Un, protams, ka mēs gribētu arī, lai būtu tāda situācija, kur varam integrēt starptautiskos ilgspējīgās attīstības mērķus arī mūsu tirzniecības nolīgumos. Priekšsēdētājs uzdeva jautājumu par pienācīgo rūpību. Komisija savā zaļajā kursā ļoti uzsver, ka ilgspējība ir jāintegrē korporatīvajā pārvaldībā, un mūsu ģenerāldirektorāts eh, tagad strādā pie divu pētījumu pabeigšanas, piemēram, Piegādes ķēdes ietvaros šeit pētījums tiks turpinās divu turpmāko nedēļu laikā, un par direktoru pienākumiem tas pētījums tiks publicēts aprīlī. Paldies! Eh, so come... Jā, tad mēs pēc tā atgriezīsimies, esmu pārliecināts. Otrā kārta. Ir 19 runātāji pieteikušies. Tas nozīmē, ka pusotra minūte un ne vairāk Tātad ļoti īsi runājiet. Paldies priekšēdētāji, paldies komisāra kungs eh, Rodrīgas kundze. Un par ļoti skaidriem izteikumiem gribētu koncentrēties uz vairākiem jautājumiem. Jūs runājat par to, ka ir nepieciešama koordinācija starp tirniecības politiku un rūpniecības politiku. Es labprāt uzzinātu, kā šī koordinācija izskatīsies un cik lielā mērā šie abas politiskās jomas vienotru var stiprināt un uh, atbalstīt mūsu ekonomikas konkurētspēju par lauksaimniecību. Jūs kā komisārs jau pazīstat šo problemātiku, šo sektoru, un jūs zināt, ka tur bieži vien nav tāda savstarpējīguma principa trešajām valstīm, kas neizpilda atbilstošās prasības, bet vienlaikus izvirza pašas savas prasības un uh, nepieturas neievēro mūsu vidas normas, jo tās ir stingrākas. Arī tur nav savstarpējīguma principa. Bet tomēr ir arī prioritāra pieeja daudziem mūsu tirgumu. Un vēl par mazākām izmaksām labprāt gribētu zināt, vai tur kaut kas var tikt darīts. Tālāk par ieguldījumu ilgspējīgos attīstības mērķos vispārīgā preferenču sistēma un cilvēktiesības, tas ir savstarpēji saistīts. Man jāsaka, esmu nobažījusies, ka bieži vien ir paiet ļoti ilgs laiks, līdz uh, tiek uh, atpazīts robežu situācijas. Varbūt tur varētu kaut ko uzlabot. Um, hello, for... Jā, paldies, paldies, ka atnācāt uh, šeit, saka Kavacīnī kundze, un ļoti labi šis struktūrētās dialogs. Un, pirmkārt, es gribētu tiek augstu vērtēju eh, šo vērtējumu, un eh, varbūt arī par Nīderlandu, varbūt ir arī dažādi eh, viedokļi, tas bija tik knapi. Un varbūt, ka vajadzētu diskutēt komisijā par pašreizējo tirzniecības politikas direktīvu, un daudzi Nīderlandē ir tā kritiski noskaņot par šo vienošanos, par nolīkumu. Varbūt tas nav pareizi pastāstīts, bet varbūt jūs varat pastāstīt par to kaut ko vairāk. Tālāk par TSD sadaļu neparedzamību. Mums ir eh, tā, ka vairākums šeit parlamentā dec decembrī jau pieņēma, ka šāds izņēmums TSD signāls. Tas būtu tā kā parlamenta prasība. Un otrkārt, jūs pieminējāt un augsto ļoti vērtēju, ka klimats būtu centrāls elements visos nākamajos uh, eh, tirnedzības nolīkumos. Vai jūs varētu paskaidrot, uh, kādu šeit ir nākamie tirdzniecības nolīgumi ir domāti. Vai tie, par ko tagad jau notiek sarunas, bet tie nav pabeigti, jo nemaz tik daudz jaunu nav, uh, par kuriem ir paredzēts. Nu, varbūt tur domāt ar Austrāliju un Jaunzēlande, un gribētu arī ātri atgriezties pie jautājuma par pesticīdiem. Jautājumu jau uzdeva divi mani kolēģi par pilsonisko sabiedrību un uh, par informācijas uh, pieprasījumu Tas parāda, ka daudzas valstis, ASV, Brazīlija, Kanāda izdara spiedienu uz jums, uz administrāciju, lai mainī, tiktu mainīt šie pesticīdu sliekšņi. Un eh, vai ASV, vai tur nav nekādas koncesijas attiecībā uz mūsu standartiem? Jā, Rafaela. Paldies priekšādātā. Es eh, turpināšu runāt nederlandiešu valodā. Paldies! par to, ka esat atnācis pie mums šo pēcpusdienu. Ceru, ka nākamajā eh, laikā būsiet biežāk arī pie mums Inta komitejā. Brīvotirdzības līguma nākotne ir nedroša, un eh, mēs redzam, ka tikai ierobežots atbalsts starptautiskam tirdzniecības noliekumiem. Uh, Mēs eh, šeit saskaramies patiešām lieliem izaicinājumiem, ja mēs vēlamies šeit panākt to, ko vēlamies nākotnes tirdzniecības nolīgumiem. Jā, tas ir izaicinājums, bet tas ir arī vakar Nīderlandes parlamenta apakšpalāte eh, balsoja, lai eh, atbalstītu SETA un pamatojoties uz šo vairākumu, uz nelielo vairākumu ir tādas šaubas, vai, vai augšpalāta tiešām pieņem šo nolīgumu. Vai jums varat dot mums tādu vispār aprakstu, kāda pasākuma būs iespējama, ja kāda dalībvalsts balsos pret eh, nolīguma, tādu nolīgumu kā CETA ratifikāciju. Kādas konsekvences, kādas sekas tam būs šim nolīgumam pašam? Un kā jūs saskatāt šajā aspektā visu Eiropas Savienības tirdzniecības politikas nākotni. Kā jau teicu, mēs saskaramies ar milzīgiem izaicinājumiem, kad runa ir par eh, tirdzniecības uh, pārmaiņām tādā vispārīgā nozīmē noslēgumā. Mēs esam apņēmušies nodrošināt, kā mēs varam sasniegt savas prasības, ko esam ieviesuši starptautiskos tirdzniecības nolīkumos. Nākamā runā tajā paldies, paldies, ka esat atnākuši. Šeit tagad runāšu itāļu valodu, saka Begini kundze. Gribēju likt uzsvaru uz uh, ASV, kas ir uh, smaga problēma daudzām iesaistītām pusēm. Protams, ir jānomierina šī agresivitāte, un uh, tas ir pilnīgi skaidrs. Gribētu nedaudz detalizētāk zināt, kā mēs varētu panākt šo mērķi, jo tomēr ir daudz sektori satraukti par to, kas varētu notikt ar mums pārtiks sektoru. Daži jautājumi par pesticīdiem, par tiem jau jūs daudz runājāt, gribēju jautāt vai papildus pesticīdiem mēs varētu nonākt arī pie kaut kāda risinājuma attiecībā uz produktiem, kas izmantoti gaļas ražošanai, audzēšanai. Vēl viens specifisks jautājums. Jūs gribat izmantot savu mandātu, lai veiktu atbilstības novērtējumu attiecībā uz pārtiks standartu pazemināšanu, ko ASV ir uzskatījusi par tarifu barjeru. Uh, netarifu barjeru. Jautājums, eh, kā komisija vērtē kopā ar pārtiks ne nekaitīguma aģentūru jaunas ģēmo kultūras un to nekaitīgumu, un tāpat arī vai komisija gribētu eh, pazemināt eh, tarifs konkrētiem specifiskiem ASV izcelsmes produktiem. Paldies. Um, Paldies, paldies, Emanuēl Morī. Oui, euh, merci, monsieur le commissaire, vous avez dit. Paldies! Jūs jau teicāt, ka tirzniecība ir veids, kā attīstīt ilgspējīgu pasauli, bet vai jūs esat par to drošs? Šorīt komitejā mēs runājām par Eiropas Savienības tirzniecību. Mēs skatāmies, ka mums ir tirzniecības apjome, bet no otras puses ir no ilgspējīgās attīstības un sociālo tiesību puses. Uh, Ehm, nav ne iepriekšēja vienošanās, ne nākotnes vienošanās. Uz ko jūs atsauksieties? Runājot par zaļo kursu, ka jārespektē eh, šis eh, klimata aizsardzības jautājums, eh, bet Indonēzijā, piemēram, tur notiek milzīga mēģužu izcilšana. Nu tad ar ko tad, ar ko jūs vedīsiet sarunas, runāsiet par ko? Ar Austrāliju viņiem ir katastrofāls sekas pēc ugunskrēkiem. Nu, kā tad mēs intensificēsim šo tirzniecību? Un nu, CO2 izmeštāja katastrofa tāpat laikā. Nu, uh, Jūs eh, kaut kā pārliecinat, ka viss ir kārtībā, viss iet labi, bet man liekas, ka tā nav. Un eh, ASV, nu tur jābūt ļoti skaidriem. Viņš šobrīd izvērš tādu ultraagresīvu politiku. Eh, Trumps runā par Amerikas tiesību ekstrateritorialitāti, un uh, tiek uzliktas sankcijas uzņēmumiem, kas var palīdzēt Eiropiešiem uh, Nord Stream 2 projektā. Uh, nu, tas taču neatrodas ASV. Nu, kāda ir komisijas atbilda reakcija? Nu, nekāda īpaša. Tiek uh, vestas kaut kādas sarunas, tā tad TTIP neizdevās ienest um, pa durvīm, nu, tad to ienesīs pa logu. Nu, varbūt mums ir nepieciešama Eiropa, kas būtu daudz vairāk cienīta un respektēta. Merci, monsieur le président, merci, monsieur le komisār. Paldies, priekšsēdētāji, daži jautājumi. Pirmais par cilvēktiesībām. Jūs jau runājāt par eh, Kambodžas eh, daļēju izslēgšanu no GSP sistēmas, šie kriteriji, ko jūs esat izvirzījuši. Par cilvēktiesībām, protams, nevar būt nekādas diskusijas, un ņemot vērā, kāda ir situācija, un neskatoties uz tomēr progresu, tomēr ir smaga situācija Kambodžā uz vietas. Uh, Un te mēs tikai varam piekrist eh, jums, ņemot vērā nesenās debatas, kādas mums notiek arī par Vietnamu. Nu, man liekas, tur ir divas dažādas pieejas, un es gribētu dzirdēt, nu, kāda kriterija jums ir šajā analīzē attiecībā, mm, tātad no komisijas puses, eh, lai nākotnē runātu par eh, tirzniecības līgumu. Un arī par GSP sistēmu, nu, tur ir jābūt kaut kādai saskaņotībai Eh, koordinētībai starp dažādām valstīm, un eh, tāpat ir arī ārējās darbības eh, dienests ir izteicies vairāk kārt par Vietnamu šai sakarībā. Tātad kā jūs visā šai kontekstā gribat izvērst šo nulles tolerances principu attiecībā uz bērnu darbu? Tālāk par tirzniecības vienošanām, līgumiem. Euh, Ir euh, jāņem vērā arī ietekmes izvērtējumu nākotnē noslēgdzamajumos līgumos. Un uh, pirms dažiem mēnešiem decembrī mēs pieņēmām taksonomijas direktīvu kura aplūko dažādus aspektus arī zaļo kursu, vai jūs nedomājat, ka investīciju aizsardzības līgumiem vajadzētu aprobežoties ar to investoru aizsardzību, kas ir ilgspējīga? Paldies! Johaims Šusters, Endrijus Kungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu Komisāru, man jautājumi par apvienotās karalistes diskusijām, ir īpaši par Ziemeļīrijas situāciju. Kā jūs zināt, Ziemeļīrija pieņēma protokolu, kas to no, nostāda ļoti tādā unikālā pozīcijā, vai tas ir kā tāds precedents, un kas attiec uz trešajām valstīm. Pirmais jautājums attiecas uz uh, padomām, vai Ziemeļīrija varētu gūt labumu no nākotnes brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar trešajām valstīm, kāds mehānisms varētu tikt atrasts, kā apieties, kā attieties pret Ziemeļīriju, kad ienam priekološiem precēm no Eiropas Savienības. Otrs jautājums par to, kā Ziemeļīrijas intereses, kā varētu tikt reprezentētas pēc iespējas labākā veidā, un ņemot vērā ekonomisko situāciju, kas tika, piemēram, par sodu sistēmu, par uh, Eiropas Savienības tiesu nolīgumu īstenošanu, par dažiem protokoliem, par uh, fondu izmantošanu un par uh, kopīgu elektrības tirgu Ziemeļīrijā. Un ne visas dalībvalstis ir ratificējušas uh, nolīgumu ar apvienoto karalisti 31. decembrim, un tad kāds mehānisms ir plānots, lai izvairītos no dažāda veida traucējumiem? Tagad Šrēnemarkas kundze. Thank you, Chair. Um... Paldies. Man divi jautājumi. Viens par apvienotās karalistes tirniecības sarunā mums ir daudz uh, informācijas no apvienotās karalistes. Vai viņi atstās FTA un eh, kāda ir šī Afrikas karalistes vīzija par to, kā viņi veidos paši savus likumus un kas notiks, ja Afrikas karaliste pieņems lēmumu ne, neievērot šos brīvas un godīgas uh, konkurences noteikumus un uh, ja Liebritānijas uh, uzņēmumi šeit neievēros uh, Eiropas Savienības uzņēmuma darbības nosacījumus un kāda, kāda šeit būs situācija attiecībā uz eh, noliekumu ar apvienoto karalisti? Vai komisija uzskata, ka vai tas ir, eh, būs tā realistiski, piemēram, ņemot vērā par pamatu tāds eh, tirdzniecības nolīgums, kas ir Kanāda vai Austrālija, un nākošais jautājums par ASV? Mums tas pats ir Nīderlandē. Ja divi ko, uh, suņi cīnās par kantu, trešais eh, beigās to pievāc. Mums, eh, mēs vēl joprojām ir tāds atvērts dialogs ar ASV, un gribētu jautāt, vai ir kaut kāda kustība arī eh, valsts iepirkuma jautājumā ASV pusē. Sādīkungs. Sahratīvu kungs, paldies. Gribētu teikt paldies. Uh, iepriekšējā runātāja, jo viņa precīzi uzdeva man, vienu no maniem jautājumiem jums par apvienoto karalisti, par šīm uh, sarunām un par to nākotni, un tādēļ tagad to neuzdošu tādēļ. Man tikai vēl viens jautājums par Ķīnu. Es klausījos, ko Borelkungs teica drošības konferencē Minhenē. Viņš teica, ka pieaug šī biopolaritāti starp ASV un Ķīnu, un Eiro, Eiropai vajadzētu būt uh, ļoti piesardzīgai, lai nenokļūtu starp šiem diviem dzirnakmeņiem. Un uh, tā teica Borela kungs. Mans jautājums ir tāds, kā tas atbilst jūsu tirzniecības stratēģijai vai sarunvešanas stratēģijai ar Ķīnu, ir īpaši konkrēti runāt par investīciju nolīkumu, bet tajā pašā vērā ņemot uh, vērā šo krīzi, aktuālo krīzi, un tas, protams, arī atstāja ietekmi uz notiekošajām sarunām. Paldies, Paulo de Castro. Paldies! Gribētu pateikties eh, komisāram Hoganam. Viņa stratēģija attiecībā uz ASV darbojasies un domāju, ka lauksaimnieku un rado, ražotāju bāžas eh, bija ļoti lielas, bet eh, ziņas ir, nu, ka vismaz kādu brīdi situācija nemainīsies. Eh, es ceru, ka mēs drīz varēsim nonākt pie šīs PTO stratēģijas un varēsim arī izvērst uh, tarifs attiecībā uz ASV, bet jautājums komisāram ir uh, par deleģēto aktu par Kambodžu, pie kā jūs strādājat un uh, kur ir runa par cilvēktiesību palkāpumiem. Produktu sarakstā šajā deleģētajā aktā nav iekļauts, iekļaut rīsi. Un tas mūs satrauc, jo šī drošības klauzula, kas ir spēkā, tā iztek nākamā gada maijā, un varbūt, ka būtu, nu, tāda iespēja uh, kā um, mājā delegāti, mēs nāktu klajā ar tādu paziņojumu, ka jā, uh, tirgu apstākļi būs tādi, kā tie ir šobrīd, tāda uh, komisija izmantos šo drošības klauzulu. Pretējā gadījumā, es domāju, mums neizdosies uh, paskaidrot, kāpēc rīsi nav iekļauts šos produktu sarakstā. Vinklēr. Vinklēr kungs. Priekšsādātāji, liels paldies. Komisāra kungus vienmēr priecājos par to, ka pie mums nākat un par informāciju par dialogu. Viens komentārs un divi jautājumi man būs. Viss trīs par Ķīnu. Komentārs būs par situāciju pašlaik par koronavīrusu. Un uh, kolēģis Šūts jau jautāja par Laipcīgas vienošanos, vai tā sasniegs rezultātus. Domāju, ka. Uh, šeit runa nav par laiku, bet par kvalitāti. Tas ir ļoti skaidri jāsaka, nav runa par laika grafiku, bet par saturu. Tātad ir eh, šī vienošanās ar ASV un Ķīnu. Vakar bija jau lauksamības komitejā šeit parlamentā, un varbūt tur ir diskusijas par iespējamo ietekmē par Eiropas Savienības eh, vispār preču sistēmas eh, vienošanos un par Eiropas Savienības un Ķīnas uh, noliekumu šo GI. Otrais jautājums ir pieminēt PTO un jauno strīdu šķiršanas eh, no vienošanos. Tāds ir 16 dalību valstis. Vai jūs varētu teikt, kā Ķīna var grasās piedalīties šajos pagaidu noliekumos? Jā, paldies, Ksavieris Morino. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todos. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, labdien visiem. Sisnieks paldies eh, komisāru kungam. Un eh, es vēlos runāt kā pastāvīgais referents parlamentā par CETA nolīkumu. Mums ir labas ziņas, kā parlaments Nīderlandē galu galā piekrita, nobalsoja par, bet tagad ir jautājums, kādi būs nākamie soļi. Tas, protams, ir svarīgi, jo tas, kurš šeit eh, Eiropā ir visvairāk redzams un vispazīstamākās Eiropā, tā ir Kanādas vienošanās, un eh, tā ir vienošanās, tas ir nolīgums, no kura labumu gūs abas puses, tā ir vien-vien situācija. Un es arī esmu runājis ar iestādēm Kanādā dažādos līmeņos, un man arī vēlreiz tika apliecināts, ka arī tur Kanāda gūs no tā visa labumu. Tagad ir jautājums, kādi ir nākamie soļi, lai mēs arī no tā visa varētu gūt uh, labus panākumus. Nākamais jautājums. Helsbārtn likums. Tur ir vairāki, eh, vairākas bāžas, ir īpaši uh, var uzņēmē, kā tad būs tālāk ar kubu. Un uh, būtu ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība aizstāvētu Eiropas Savienības intereses. Uh, Dalekundze, jā, paldies, un uh, ļoti priecājos, uh, ka komisārs ir atnācis uh, šeit, un arī par caurskatāmību, un arī par Merkosūru. Tas ir tiešām ļoti daudz pilsēņi nobažījušies Eiropā, ne tikai lauksamniecības sektorā, īrijā, un tika runāts par komisijas sarunām par tādiem vispārīgajiem nosacījumiem pagājušajā nedēļā par autortiesībām un valsts iepirkumu, gribētu uzdot jautājumu, kā tas pavirzies tālāk, vai tas bija DigiTrade vai ES politiskā daļa, vai mēs vēl vien vedam šīs sarunas par citām sadējām par šo noliegumu, pēc tam, kad bija jau pirms vairākiem mēnešiem tas viss tā noteikts, vai tas vienkārši tagad tas viss tā ir samazinājies. Um, Tātad, eh, kuras sadaļas ir tās, par kurām notiek šis sarunas? Otrais eh, par ASV attiecības. Mēs, eh, mums nevajadzētu ticēt visam, ko mēs lasām avīzēs. Jā, es noteikti to nedaru, bet uh, ir ļoti daudz, kas tikts teikts un pastāstīts. Vajadzētu drusku vairāk sniegt informāciju, apliecināt šajā komite, komitejā par to, ko saka ASV sekretariāts ministrijā. Un uh, kas notiek tirgos un uh, par to, ka vajadzētu novērtēt visu šīs uh, šķēršas barjeras. Un vajadzētu šeit nodrošināt uh, veselības drošību, sabiedrības drošību un visus šos standārtus. Un noslēgumā, jā, laikam vairāk nav laiks. Jā, paldies, Bent, runāšu Īsi, Hansena kungs, paldies komisaram par to, ka atnācāt šeit. Pirmais jautājums par uh, bilaterālo investīciju nolīgumu. Pirmā daļa, vai tas tiks uh, sasāstīts ar sarunām ar Ķīnu? Un vēl viens otrais jautājums, ka nav virzīšanās uz priekšu investīciju aizsardzību instrumentā padome šajās sarunās virzīsies uz priekšu, vai tas eh, viss tā netika veiksmīgi attīstās par eh, nākotnes attiecībām ar FTI, par apvienoto karalisti. Jā, bija ļoti pārsteigts, kad eh, pagājuši pirmdien šeit Briselē dzirdēju runu. Gribētu teikt, ka tur bija cits Uh, cits uh, atzinums, jo uh, tur bija pārstāvis no īrijas to stāstīja, bet tas nav būtiskais. Tātad varbūt drusku varētu pastāstīt par šo procesu, jo vairāk kolēģi, kas nav tieši iesaistīti cīņās, kā virzās uz priekšu šīs sarunas, cik daudz diskusijas notiek, pie kādiem diskusiju kādiem, un ja padoma grib varbūt tvērumu paplašināt šiem sarunām. Paldies! Gracias, presidente. Gracias, comisario. Vārds nākošam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji, saka Kanas kungs. Eh, runājot par eh, šiem eh, smagiem draudiem, jā, nu iekšēji mums arī ir draudi. Tātad par šiem iekšējiem draudiem vienpusējība un tā, Trumpa administrācijas, tirzniecības diplomātija, izmantojot tarifu draudus, kā Eiropas Savienība atbildēs ASV Eh, attiecībā uz šiem draudiem par Google nodokli. Tā tad ir runa par arī nodevu palielināšanu lauksaimniecības eh, produktiem. Tālāk eh, par šiem iekšējiem draudiem. Nu, tāds leģitīms šaubas. Jūs teicāt, ka nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgus spēles apstākļus, bet. Nu, iedomājieties, ja ir divas futbolu futbolistu komandas ar dažādiem numuriem, un viena drīksties izta vārtus, eh, izmantojot arī rokas. Eh, otra komanda, nu, pamazām eh, nogurst, jo šie spēles noteikumi nebūtu nav vienādi abām komandām. Tā, tad mēs jau esam pieredzējuši, jā, ka Parīzes vienošanās jauns zaļais kurs tiek izmantots, lai tā kā apšaubītu tirzniecības līgumus. Nu, tad kā mēs varam reaģēt, runājot par esošo tirdzniecības līgumu atjaunāšanu, balstoties uz šiem draudiem, ko saņemam saistībā ar zaļo kursu? Hubners kundze, paldies, komisāri, ja jūs gribat izvairīties no šīs situācijas, ka oglekļa pasākumi tiek uzskatīti kā draudz, nu tad jums jāatkāpjas no šī CO2 nodokļa. Bet gribētu jums uzdot jautājumu par pirmā etapa nolīgumu, jo pirmā reakcija bija tā diezgan negatīva, lai neteiktu vairāk, bet tagad, kad mums ir bijis laiks padomāt, gribētu jautāt, vai komisija kaut ko dara, lai izvērāt, izvērtātu sekas uh, attiecībā uz kaut kādām novirzēm no tirzniecības uh, prakses, un vai kaut kas ir juridiski apstrīdams, ja mēs uz to skatāmies. Nu tā. Kelly kungs. Mm, paldies, priekšsādātāji! Pirmām kārtām, paldies uh, Kogan kungam. Uh, varam tikai uzteikt viņu par šiem komentāriem par caurskatāmību. Uh, viņš varbūt varēs uh, gūt jaunu iesauku caurskatāmības uh, komisārs. Mani kolēģi uzdod uh, jautājumu, jau uzdeva jautājumu arī par īriju. Es uh, Runāšu par citu lietu GSP, vispārējām preferencēm. Pašreizējā regula beigsies eh, iztecēs 23. gadā. Kā, Hogan kungs, jūs domājat, šī sistēma tiks aktualizēta, modernizēta, tīpaši tādās jomās, kur uh, parlaments cīnījās pagājušā gadā? Uh, lai veicinātu diversifikāciju, uzlabotu vides standartus un stiprinātu monitoringu. Un otra lieta saistībā ar brīvas tirdzniecības eh, nolīgumu man bija prieks redzēt, ka eh, parlaments tik ļoti nobalsot ar lielu pārsvaru par eh, šo vienošanos ar Vietnamu. Nu, Vai um, jūsu valdīšanas laikā varam sagaidīt arī līgumu ar Indonēziju, un uh, vai ir kas sakāms par Malaiziju, kas tur varētu veidoties turmāko gadu laikā, vai par jebkuru citu valsti uh, šajā ļoti tādā augošajā pasaules daļā? Paldies! Kampumen Zausīkungs nākošais. Paldies, runāšu itāliski. Eh, vienošanās ar Merkosūru. Kādi nolūki jums ir? Šķiet, eh, ka ir eh, apstiprinājusi viena valsts, viena valdība neatbalstīt šo vienošanos. Kā jūs risināsiet šo problēmu? Domāju, ka nu, tā ir tāda leģitīma, jo ja mēs runājam jau par kuro tirdzniecības līgumu, kas uh, Mm, liek kontrastā pretrunā lauksaimniecisko ražošanu un uh, rūpniecību, no kā cietīs patērētāji, vai jūs kaut kādā veidā nodalīsiet, sadalīsiet, teiksim, vai tur būs investīcija daļa, tirzniecības daļa, lai izra, izvairītos no uh, šī šķēršļa dalību valstīm. Uh, Tālāk, ASV un Ķīnas vienošanās, vai jūs eh, veiksiet kādu padziļinātu izvērtējumu, lai saprastu, kāda būs ietekme uz eh, Eiropas eksportu uz Ķīnu un eh, par PTO, vai jums ir doma izvērtēt šo jautājumu par Ķīnas attieksmi pret amerikas produktiem? Nu, principā viss, kas ir atbilstoši PTO normām Eh, PTO jūs tik ļoti gribat aizsargāt un pastāvēt uz to, un eh, jūs jau zinat, kāda ir kritika attiecībā uz PTO, nu tad eh, vai jūs taisties darboties Ženēvā arī šajā virzienā? Paldies! Un Nākošā runātāja Fredera Kunze, paldies, komisāra kungs, par jūsu prezentāciju, par jūsu stāstīto daži jautājumi par Airbus Boeing strīdu. Es regulāri sazinos ar uh, aviācijas un vīnu sektoru un piekrītu viņu bažām. Uh, pozitīvi vērtēju jūsu apņemšanos. Uh, jā, jūs veidojat konstruktīvu direktīvu, bet Trumps vienkārši izliekas, ka neko nedzird. Un es domāju, ka Eiropas Savienībā jābūt stingrai, jāapstāv savām interesēm, tā ka paļaujamies uz jums, uz jūsu darbu. Un uh, arī Eiropas parlamentam jāveic savs darbs par PTO. Jūs jau runājāt par Eiropas komisijas ambīcijām, bet gribētu saņemt konkrētāku informāciju par to, ko jūs saņemat, kādi ir jūsu mēķi attiecībā uz jūniju ministru konferenci un tāpat arī par Eiropas Savienības un Ķīnas uh, vienošanos. Uh, to jau piesauca mani kolēģi, nu tie labi jaunam, ka mums būs Eiropas Savienības Ķīnas vienošanās. Uh, bet tāpat arī ASV ar Ķīnu slēgs vienošanos, e, kā tur būs attiecībā uz intelektuālo īpašumu, un, e, jo katrā ziņā mūsu principu par geogrāfiskās izcelsmes no, no, norādēm un to aizsardzību ir e, jārealizē. Paldies, nu redzat, komisāra kungs, ka komiteja ir ļoti zinoša, zinošu pārpilna. Uh, Um, bija daudz interesanti jautājumi, ļoti tādas skaidras pozīcijas, un tagad jums ir šis kolosālais pienākums, iespēja dot atbildi uz jautājumiem desmit minūšu laikā. Bet, protams, esam elastīgi, ja jums vajag vairāk laika. Nu jā, es jau esmu iepraktizējies uh, agrī komitejā pēdējo piecu gadu laikā. Uh, Rodrīgas Benēro kundze. Mm, komisārs Bretons ir atbildīgs par industriālo politiku, bet mums visu laiku turpinās diskusija pēdējo nedēļu laikā un arī turpmākās nedēļas būs, kad nāksim klējā šo rūpniecības politiku un kā jau jebkurā politikā. Nu, tā jāplūko Eiropas zaļā kursa kontekstā un arī tirzniecībai ilgspējības ziņā ir liela loma. Bet es saskatu zaļo kursu kā iespēju un Eiropa ir līderi. Uh, runājot par ilgspējību un nepieciešamību nodrošināt tehnoloģijas, lai uzņēmiem būtu iespēja pārdot pasaulē patērētājiem tādā, nu, labākā veidā mūsu produktu ilgspējības eh, darba kārtību. Esmu pārliecinātības pilns, ka tas virziens, kurā ejam, ir pareizais. Jā, un ir bažas par uh, apusējības un standartu ievērošanu. Piecus gadus esmu veltījis, lai nojaukt šīs uh, netarifu barjeras, uh, strādāt ar uzņēmiem, jo ļoti bieži ir tāda liels netaisnīgums, negodīgums barjeras, bieži vien tiek uzlikts nevis zinātniski, bet politiski iemesli dēļ, un tomēr tas joprojām turpinās, un mēs turpinām uzstāt, ka neviens produkts nedrīkst ienākt Eiropas Savienībā, ja tas neatbilst Eiropas Savienības standartiem. Jā, tas nozīmē, ka dalībvalstīm tām ir jāveic atbilstoši kontrols pārbaudas, lai mēs nodrošinātu, ka preces atbilst šiem standartiem. Jā, tas prasa laiku un naudu, bet tas ir jādara. Tā kā, jā, ir barjeras mūsu tirguma, bet bieži vien šīs barjeras, kā es teicu, politisks, ne balstīts zinātniskiem apsvērumiem, bet tas turpina notikt. Es nepiekrītu jūsu novērtējumam attiecībā uz esošo situāciju, jo es zinu, ka jūs esat pret CETA un eh, tā tad attiecīgi jūs esat pret. Nu, bet kat, katrā gadījumā man apmierina šis rezultāts, jo pirms dažām nedēļām mēs negaidījām, ka būs tik pozitīvs rezultāts un Nīderlanda nobalsos par šo vienošanos. Tādas šīs cerības nebija tā, ka tad, kad mēs sniedzam skaidrojumu par to, kas ir šajā eh, vienošanā, nu tad cilvēki tomēr Mm, ir gatavi atkāpties no šīs eh, viltus informācijas vai nepareizās informācijas, ko viņi saņēmuši par eh, TSD, par eh, tirzniecības ilgspējīgas sadaļu. Jā, ir struktūras, ir dialogs, Un papildus sankcijām mēs varam uzsākt kaut kādu procesu, lai risinātu šos uh, ilgspējības attīstības uh, mērķus. Mums, protams, eh, ir jādomā arī par individuāliem līgumiem, ko mēs varam uzsākt gal galā, bet mēs panākam rezultātus, un Dienvidkoreja, piemēram, labs piemērs, eh, kur mēs izmantojam šo gadījumu ļoti efektīgi, lai uzsāktu pārskatu par to, ko mēs panākam ar šiem līgumiem. Kambodža ir cits piemērs, un pie Kambodžas situācijas atgriezīšos vēl, brīd, vēl pēc brīteņa. Bet, ja mēs nopietni domājam par līgumu, par vienošanos no paša sākuma, nu tad um, tam ir zināmi limiti. Un mēs esam panākuši daudz. Merkasur līgumā, piemēram, šis piesardzības princips. Parīzes vienošanās sakarībā, kur Brazīlija vispār negribēja iet tā virzienā, bet, protams, NDC iesniegumi, nu, ja tie netiek uh, pildīti, tad mēs pilnībā pārtraucam līgumu. Un, nu, tā ir tā galīgā, ka, mm, beidzamā kārts, ko varam izspēlēt. Es negribētu to darīt. Vēl pagaidām tādu situāciju nesam uh, sasnieguši par uh, turpmākiem nolīgumiem. Uh, Bet var runāt tikai tur, kur mums ir, bija, ir, ir mandāts attiecībās turpmākajiem nolīgumiem. Jūs zinat, labi atbildes, jūs jautājumu uzdevāt, jūs zinat. Tas ir ļoti skaidri mūsu paziņojumā pateikts, ka uh, visiem nākotnē visaptvarošiem tirzniecības līgumiem uh, Parīzes uh, līguma elements tur būs jāiestrādā mandātā. Mēs esam prasījuši mandātu Austrālijai, Jaunzelandai. Šīs sarunas norit, tak jūs nevarat paredzēt, ka pēkšņi sarunu vidū var mainīt noteikums. Tur, kur mēs nākotnē prasīsim, meklēsim mandātu, tad, protams, jā, Parīzes klimata nolīgumam ir jābūt ļoti būtiskam elementam, jebkurā līgumā. Tālāk. Vai es skaidri atbildēju, vai pietiekam skaidri atbildēju? Jā, bet nu tad jau pasaulē vairs nepaliek nekādi līgumi. Komisāra kungs, es saku, nu, kāda ir patiesā pozīcija? Vai jūs piekrītat vai nepiekrītat? Es zinu, ka jūs nepiekrītat, bet uh, nākotnē uh, visaptvarošie tirzniecības līgumi tur būs palīdzis klimata vienošanās elementi iestrādāt. Tāda šī patiesā īstā pozīcija. Pašreizējais pesticīdu līmenis attiecībā uz ASV diskusijām tas nemainīsies uz leju. Uh, Un eh, tas attiec arī uz patogēniem, MRL un visiem citiem jautājumiem, ko esat minējuši attiecībā uz ASV, kur nepieciešams izmaiņas regulējumā. Tātad tas neietilps šajā vienošanā, ko mēs panāksim. Rafēls kundze, jūsu nostāja par tirzniecību Tirzniecība ir mūsu visu pienākums, ja mēs kopā strādājam. Tad kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz tirzniecību Nīderlandē? Vai esat par tirzniecību, tad jums ir jāveicina šī koncepcija, un ja jums ir bažas par tirzniecību, tad jums tās ir jābauž, bet mums ir savi pienākumi norādīt, kāds ir labums no tirzniecības, un ja mēs. Mm, redzam kādas problēmas, tad ir par tām jārunā, bet katram ir jāpildi savi pienākumi. Tad, kad mēs balsojam parlamentā vai nacionālā parlamentā vai Eiropas parlamentā, domājot par tiesniecības līgumiem vai arī domājot par tiesniecību kopumā, un tas attiec arī uz Nīderlandu, un es centies darīt visu iespējamo, lai uh, šī sagrozītā informācija, kas bija Nīderlandai, lai tā tiktu noskaidrota, un man liekas, ka tas arī tika panākts sekas eh, tam, ja netiktu nobalsots par to līgumu. Es te negribu spekulēt, bet tad padomē būtu jāpieņem lēmums, eh, bet es ceru, ka pie šādas pozīcijas mēs nekad nepie, nenonāktu. Par eh, dzimumu līdztiesību un tīrzniecību Kā jūs zinat, un arī uzklausīšanā, kad uzdevāt man šo jautājumu, Eiropas Savienības tirzniecības politika cenšas eh, veicināt arī ilgspējības attīstības mērķi par, tūkstošgadus attīstības mērķi par eh, dzimumu līstiesību un arī mm, brīvas tirdzniecības līgumos eh, mēs esam iestrādājuši šo dzimumu līstiesības sadaļu tā, ka šīs tirdzniecības un ilgspējīgas attīstības sadaļas un dzimumu līstiesība, nu tas viss tur ir, es nezinu, ko var vēl piebilst un uh, tas, kāda būs kvalitāte tam, ko mēs panākam, tas būs atbildīgs no mums visiem kopā. Daudzi jautājumi bija par, par ASV attiecībām. Varbūt es te varētu izdarīt tādu kopsavilkumu attiecībā uz visiem, kas uzdeva jautājumus par ASV un Čīnu. Tātad par ASV. Tātad, man liekas, jūs teicāt, nu vajag nomierināt ASV. Nu, es daru to labāko, lai to izdarītu. Un labākais piemērs pagājušā piekdiena Es to uztveru kā tādu labu, labas gribas izpausmi, ka viņi pirmo reizi ASV vēlas runāt ar Eiropas Savienību, un mēs esam pārtraukuši šo tarifu ieviešanu uz 30 dienām, lai dotu tādu iespējas logu, un, nu, tad izmantosim potenciāli, kāds tur ir, un pēc 30 dienām redzēsim. Uh, bet mēs nepazemināsim standartus vai pesticīdu vai patogēnu vai uh, līmeņus vai atbilstību pārtiks drošībai. Tā tad uh, nekādas uh, baumas, kas ir dzirdētas, es te neatbalstu. Mēs nepazemināsim nevienu standartu. Esmu cerība pilns, ka mēs varēsim panākt kaut kādu vienošanos par ASV attiecībā uz mandātiem, ko esat mums devuši, un ne ārpus tiem. Jūs jau atceraties 18. Eh, gada jūliju Junker un Trumpa paziņojumu, kur viņi paziņoja par šo darba kārtību. Bet viņiem nebija vēlme tur iesaistīties, ja vien lauksaimniecība tur nebūs iekļauta, un no otras puses mēs ne, ne, ne, neieguvām, nedabūjām uh, publisko iepirkumu vai mm, geogrāfiskās izcelsmes uh, aizsardzību. Nu, tas tagad tiek ievērots, eh, ja mēs runājam par tām sarunām. Nu, skatīsimies, cik tālu tiksim. Bet es nepiekrītu, man Elkungam nepiekrītu, ka TTIP eh, pa aizmugurs durvīm tagad tiek ienests, jo TTIP bija ļoti visaptvarošs līgums tā, ka es domāju, ka tas ir no nu, tāds pārspīlējums par Indonēziju. Es tikos ar ārlietu ministru, Indonēzijas ārlietu ministru vakar, un es ļoti skaidri norādīju, ka, ja vien mēs neatrisināsim ilgspējības jautājumus, un īpaši par palmēļu, tad uh, eh, risinājuma nebūs. Un tas bija diezgan tieši, viņš to saprata. Ir darba grupa, kas cenšas eh, strādāt Indonēzijā, Malaizijā, lai mēs kaut kā risinātu šo jautājumu. Un viņi vēl nav vienojušies par um, šiem darba pamatu nosacījumiem, tāms of reference, ceram, ka to viņi izdarīs un mēs varēsim virzīties uz priekšu, bet nebūs nekāda risinājuma un vienošanās par Indonēziju, kamēr šis jautājums netiks atrisināts un sarunas netiks atvērts atkal ar Malēziju, kamēr jautājums nebūs atrisināts. No viņiem to vajadzētu saprast. Manuel kungs, jūs jautājat par Austrāliju, nemaldos, par ilgspējības uh, sadaļu. Nu, arī ar Austrāliju nebūs līguma, ja nebūs uh, mums apmierinātības par uh, šo uh, tirzniecības un ilgspējas attīstības sadaļu. Tātad mums mandāts to prasa, nosaka, ja tas nebūs, nu tad mēs nerekomendēsim balsot par šādu līgumu parlamentā vai padomē. Par Kambodžu. De Castro un citi uzdeva jautājumu. Nu, ir ļoti vienkārši, ja jūs eh, veicat kaut kādu rīcību eh, pret Kambodžas eh, valdību, ja Kambodžas valdība tātad vērš rīcību pret opozīciju, nu tad mums ir kaut kas jādara savtirdzniecības līgumu, jo tas ir pietiekams pamatojums, lai mēs uzsāktu pagaidu atsaukšanas procedūru. Mēs esam veikuši rīcību, uzsākuši rīcību pret Kambodžu. Uh, Bet līdz 22. augustam tiks pabeigts darbs eh, pie šī delģētā akta. Es ceru, ka Kambodža pagriezīs uz atpakaļ uz otru virzienu šos eh, politiskos pieņemtos lēmumus un mm, viņi varbūt labāk sapratīs, ko mēs domājam ar labu praksi cilvēktiesību jomā un eh, ka mēs to sagaidam no jebkuras puses, ar kur mēs slēdzam vienošanos Jūs minējāt rīsu, es zinu, ka Itālijai jūsu valstī tas ļoti sensitīvs jautājums un par rīsu runājot. Kāpēc tas nav iekļauts eh, to produktu starpā, ko sauc šī, ko skar šī pārtraukšana? Rīs nebija iekļauts produktu sarakstā sakojošu iemeslu dēļ, un man te ir eh, dokuments priekšā, jo es paredzēju, ka jūs uzdosiet šo jautājumu, jo gājas pēreglēm ietvaros mēs atsaucam preferences un GSP vispārējās garantijas, tās ir paredzētas dažādiem politikas mērķiem, un tos nevajag sa sajaukt. Seifgārds šīs garantijas e, saistās ar e, steidzamību ekonomiskos politiskās situācijas pasliktināšanos, e, teiksim, tajās valstīs, kas audzē Itālijā, piemēram, tā ir tā juridiskā pozīcija, un tas, nu, tā diezgan holistiski viss ir. Bet par gaidu atsaukšanas procedūru, ko mēs attiecinam uz Kambodžu, ir paredzēta uz uh, to, lai viņi nodrošinātu atbilstību. Nu, tātad tāda ir atšķirība starp abiem. Bet, eh, jā, es to apzinos, es eh, veicu darbību, ja, teiksim, kolēģija veic darbību attiecībā uz Kambodžu un eh, ņemot vērā šo principu, visi izņemot ieročus, un es ceru, ka mm, tirgus tomēr atrisinās šīs problēmas un ies atkal uz augšu par Ķīnu lai pātrinātu visu priekšstādātāju, kā es droši vien vēlties. Ķīna, man liekas, ka tur būs grūti panākt eh, līgu, eh, vienošanās līdz vasarai, jo koronavīruss un tiek atcelts vienošanās un tā tālāk. Bet, nu, atkal, būtība ir svarīgāk nekā ātrums. Mēs eh, slēgsim vienošanos ar Ķīnu tad, kad laiks būs pienācis, un mēs attiecīgi to rekomendēsim jums. Bet mēs virzamies uz priekšu ar Ķīnu, un man ir prieks to teikt, bet uh, mums ir vēl darbs atlicis. Uh, tāda nu ir šī situācija šobrīd. Brexits ir vēl viens tāds ļoti komplekss jautājums. Mēs uh, vienojāmies pirmajā fāzē ar apvienoto karalisti, ar tādu labu gribu, balstoties uz labu gribu. Tad, kad jūs parakstat vienošanos, ka jūs vēlties šo vienošanos. Tātad izstāšanās līgums ir juridisks, legāls un tur nav nekāda atkāpšanās ne no apvienotās karalists no Eiropas saimnības puses. Pretējā gadījumā tad būtu kaut kādas pārkāpuma procedūras, kas sāktos pret uh, līguma pārkāpēju pusi par politisko deklarāciju. Nu, tā bija tāda politiskajāka attiecībā uz, attiecībā uz sasniedzamiem mērķiem. Nu, tas ir nedaudz sarežģītāk un es esmu dzirdējis tāds apgalvojums ar ko nāk klajā runātāji un premjerministri par vienlīdzīgiem spēles eh, noteikumiem, bet es uztveru angļus par tādiem godīgiem, kas tur savu vārdu, ka viņi īstenos to, ko viņi apņēmas, un tas paraksts, ko viņi likuši šī dokumenta, kas ceru, ka tas ir kā vērts. Tā kā es paredzu, ka sadarbības eh, garā un eh, labas gribas garā apvienotā karaliste šai vienošanā ar Eiropas Savienību īstenos darīs to, ko viņi saka. Mandāts no padomas tiks apstiprināts. Uh, Un nākamnedēļ mums būs ļoti spēj, spēcīgs mandāts attiecībā uz vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, jo geogrāfiski apvienotā karaliste ir liels tirgus, kas mums ir tuva, viņa nav tālu kā uh, Dienvidkoreja vai Kanāda. Es zinu, ka Kanādas uh, šis līgums daudz atspoguļojas Britu mēdījos. Nu, tam mēs nepiekritīsim. Mēs redzam, ka jā, ka tas ir kā elements, varbūt šis Kanādas tipa līgums. Uh, Tā ka es paredzu, ka process, tātad šis mandāts process tiks pabeigts nākamnedēļ no 3. martā, mums sāksies eh, sarunas, un tad būs desmit sarunu raundi, un eh, jūnija beigās Džonsona eh, kungam vajadzēs spriest, vai viņam vajag vai nevajag pārēju, viņš saka, ka viņam nevajadzēs, bet ja vajadzēs, nu tad līdz oktobra beigām būs jāpanāk vienošanās, jo parlamentam un citām politiskajām struktūrām Eiropas eh, Savienībā ir jāpasaka, vai tās piekrīt, nepiekrīt, apstiprina, neapstiprina tā, ka es domāju, ka mums būs tāds īs eh, laika loks, kurām vajadzēs prioritizēt šīs desmit sarunu sadaļas. Nu, es ceru, ka tas ieskicē šo procesu, laika grafiku un uh, sadaļas. Un jāapvienotā karaliste novirzīsies no Eiropas Savienības regulējumu un noteikumiem, jo vairāk viņi novirzīsies, jo grūtāk tas viss eh, būs. Tīri birokrātijas, eh, birokrātijas un šī līguma īstenošanas ziņā, bet gribu izteikt vienu vērojumu. Dalību valstīm arī ir nepieciešams pamosties un saprast, mums jau ir vienošanās, kas nozīmē, ka apvienotā karalista izstājas no uh, Eh, vienotā tirgus un eh, muitas eh, savienības 31. decembrī. 1. janvārī viss mainīsies, jebkurā gadījumā, pat ja mēs panāksim vienošanos, bet es nedomāju, ka dalība valsts veids pietiekam lielu sagatavošanās darbu, lai informētu iesaistītās puses par to, kāda tad atšķirība būs. Tad, kad valsts izstājas, izstāsies 21. gada 1. janvārī no muitas savienības un brīvās tirzniecības sistēmas tā, ka mainīsies situācija. Jebkurā gadījumā būs vai nebūs šie vienošanās, būs sliktāk bez vienošanās, bet pat ar vienošanos būs milzīgas, būtisks izmaiņas tīri loģistiski, eh, tas arī kā tirzniecība notiek, kā mēs ceļosim, un es domāju, ka mums vajadzētu būt, eh, tā, būt tādiem viediem un gatavoties. Par PTO Eiropas Savienība ir iesniegusi, kā jau es teicu, priekšlikumus izskatīšanai. 16 dalība valsts ir ieinteresētas sadarboties. Kā jau es teicu, ar šo procesu mēs gribam panākt tādu daudzpus, daudzpusīgu paneli un gribam panākt tādu funkcionējošu apelāciju procesu. Uh, esam ļoti apmierināti ar to atbalstu, ko šobrīd saņemam, un e, es zinu, ka, jā, mums notiks e, vēl sarunas turpmākajās nedēļās, un es domāju, ka tur mēs varēsim vēl likt priekšā vēl kādas idejas un panākt tādu, nu, saturīgu dokumentu Nursultāna sanāksmē jūnijā. Helsburgas e, jautājums, nu, tagad man būs kaut kas vairāk ko teikt, tad es jums pateikšu par Taivānu Vai man te ir informācija no Hansen kunga par. Uh, vienīgā lieta par Taivānu, jā, ir saikne ar uh, šīm sarunām, kas mums ir ar Ķīnu jo investīcija līgums ar Taivānu galvenā doma, no mums de facto ir jāsaprot, ka viņiem ir integrētas piegādes Ķīnas, tātad Taivānai un Ķīnai, tā kā nevar apstīt vienu bez otra. Mums iespējams būs jānogaida, jāskatās, kā mums ar Ķīnu viss ies šī gada laikā, pirms mēs varēsim iet uz priekšu ar Taivānu. Nu, ja būs progress ar Ķīnu, būs progress ar Taivānu un uh, atgriezeniski. Uh, par eh, šo vienošanos starp ASV un Ķīnu un par to saukto pirmo etapu. Hogners kundze, man liekas, uzdeva šo jautājumu mums. Eh, mēs esam skaidri pauduši, ka mēs to uzskatām par tādu nodarītu darījumu un eh, ka maz ticams, ka tur būs sūdzības PTO, bet mēs šobrīd analizējam to visu pilnībā. Un tāds ir, mūs, bet tāds ir mūsu sākotnējais viedoklis. Uh, Bet nonāksim pie kādiem secinājumiem turpmākajās nedēļās un redzēsim, vai tas ir tas, kā tas izskatās. Kēlīkungs par GSP, par vispārējām uh, preferencēm, par uh, GSP, plus, vai tas turpināsies pēc mm, termiņa noticēšanas, nu, mēs un mūsu partneri strādājam, un mēs varēsim nākamā gada beigās uzsākt procesu, lai strādātu ar parlamentu un pārējiem interesētām pusēm. Uh, Skatīsimies, kā to varam uzlabot. Es neparādu situāciju, ka KSP plus netiktu atjaunots, bet cerams tiks uzlabots par labu tiem cilvēkiem, kam mēs cenšamies palīdzēt. Klērdelī uzdeva jautājumu par Merkosūru. Ir daži politiski jautājumi Eh, ko ārējās darbības dienests eh, skaidro, bet no tirzniecības viedokļa mēs te veicam tādu juridisko sakārtošanu, tur tulkošanu, lingvistiku un tā tālāk. Bet no ASV puses eh, tur esam pat skaidrojuši, ka mēs nepazemināsim standartu šajās sarunās Airbus Boeings tālāk. Mēs esam centušies vest sarunas un vienoties ar ASV par ASV. Par, viņi domā, ka viņu, viņiem būs labāk, ka viņi sagaidīs eh, jūnija pāneļa viedokli. Nepiekrīt šim novērtējumam, bet tā viņi domā. Bet mēs joprojām cenšamies pašreizējo sarunu ietvaros iekļaut kaut kādu apņemšanos, apņēmību no ASV puses uzsākt sarunas. Es uzskatu, ka Mēs ļoti ātri varētu veikt sarunas, ja mums būtu politiskā griba no ASV puses to darīt. Mēs cenšamies, eh, mēģinam, turpinam mēģināt. Paldies Dievam, viņi nepalielināja tarifus ārpus Airbus eh, produktiem pagājušajā piekdienā. 30 dienas. Tagad nu skatīsimies, vai varam kaut kā mazināt kaitējumu lauksaimniecības sektoram, arī vīnu sektoram, to arī mēģinam darīt. Uh, Mēs esam ieviesuši izmaiņas pirms es uh, pametu lauksaimniecības uh, lauciņu. Es uh, paredzēju izmaiņas, lai viens sektors varētu gūt atbalstu nacionāla programma ietvaros no Eiropas programma ietvaros ar mazāk birokrātijas. Mēs mainījām dažus noteikumus, nosacījums, lai ļautu piekļuvu šim atbalstam, tā ka DG Agri varēs jums sniegt vairāk informāciju par to, kas tur ir, bet eh, vīna ražošanas sektors to pozitīvi vērtēja savulaik. Tā ka, nu, es ceru, ka deva kaut kādu atbalstu. Protams, mēs negribam, lai kropļotos tirgus. Tam vēl pagaidām nav pazīmes. Ja, protams, notiks šāda kropļošanās, un ja būs šādas eh, pazīmes, nu, tad uh, mums būs jāskatās kopīgā tirgus noteikumiem. Pat varbūt Francija un citas kartās valsts varētu meklēt uh, iespēju um, atslābināt valsts atbalsta noteikumus. Nu, varbūt tas varētu būt uh, risinājums. Esmu pārliecināts, ka šī ideja, ko panācām ar Ķīnu, e noturēsies. Kaut arī viņi īsti neatzīst, ASV pus neatzīst geogrāfiskās norāžu koncepciju, taču katrā gadījumā šī vienošanās izturēs. Uh, Perfekti, komisāra kungs, liels paldies par, par šīm atbildēm uz uzdotajiem 20 jautājumiem un komentāriem. Manuprāt, mums tagad ir gūta skaidrāka aina par Eiropas Savienības nākotnes tirniecības politiku. Un, protams, varam jums garantēt, ka turpināsim uzturēt kontaktus un komentēsim par mūsu kopīgo darbu. Paldies! So, if, oh, if anybody would leave the room, please do it quietly. Visi lūdzu, kas pamet telpu, dariet to klusām, un mēs tagad pievērsīsimies 3, 13. darba kārtības punktam. Monitoringa grupas. Pirmais jautājums ir Šveices uzraudzības grupa. Morbona kungs lūdzu. Šī ir grupa par EFTA valstīm, jo šeit ir iekļaut arī Norvēģija, Islanda un Lihtenšteina. Mums notika 22. janvārī otrā tikšanās. Mums bija prieks tikties ar FT ģenerālsekretāra Getazu kungu, kā arī viņa vietniekiem Hoffa kungu un Lutersonu kungu. Sanāksmē laiku veltījām attiecību prezentēšanai ar Eiropas Savienību un EA vienošanos par EFTA sekretariāta atbildības jomām, par EFTA brīvās tirniecības tīkla darbību un kā darbojas šie nolīgumi. Šogad EFTA svin savu 60. pastāvēšanas jubileju un EA savu 25. pastāvēšanas jubileju. Sanāksmē mēs runājam par to, kāds būs sekas apvienotās karalistes Eiropas Savienības pamešanai, jo arī Mēs runājam par nākotni, jo um, Lielbritānija pamet arī Eiropas ekonomisko zonu. Mēs runājam par turpmākām uh, mobilitātes iespējām, par cilvēku iespējām piedalīties uh, darba tirgū. Maijā notiks referendums par brīvu cilvēku pārvietošanos Šveicē, un Šveice neparakstīs uh, satvar vienošanos ar Eiropas Savienību, kamēr nebūs noticis šis referendums. Tāpat arī konstatējām, ka diskusijas par Merkusūru ir arī būtisks jautājums EFTA valstīm. Viņas arī ir panākušas vienošanos, kas tagad ir jāretificē. Un, protams, ka notiek debats par šiem jautājumiem visās šajās četrās valstīs, jo, jo īpaši Islandē, Lihteštenē, Norvēģijā un Šveicē. Mēs runājam arī par uh, VTO situācija, kā šīs EFTA valstis eh, piemēro dažādas piekļuvas attiecībā uz sastarpējo arbitrāžas vienošanos. Norvēģija jau no paša sākuma atbalstīja šo koncepciju, un kopš mūsu tikšanās arī Šveica ir pievienojusies. Īsi apskatījām arī jautājumu par divpusējām sarunām starp Šveici un ASV par brīvās tirniecības nolīgumu, taču šeit uh, liels progress vēl nav panāks. Nākamā monitoringa grupas sanāks notiks 18. martā. Un, protams, ka mēs uh, jūs informēsim arī par šīs sanāksmes darba kārtību un ceru, ka varēsim tikties ar jaunajiem SD un zaļajiem ēnu referentiem, jo šeit ir notikušas izmaiņas. Paldies! Vai ir kādi jautājumi? Izskatās, ka nē, tad varam pāriet pie nākamā punkta. Jūs jau, Valbāna kungs, pieminējāt Merkusūru jautājumu, un nākamā monitoringas grupa attiec uz Merkusūru. Šeit mūsu referents ir Kaņas kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdātāji! centīšos izteikties lēnāk, lai mani varētu daudz labāk saprast. Runāt par šo uzraudzības grupu Merkosūru. Man visu laiku to atkārto, bet es atkal arī vienmēr to aizmirstu. Es tiešām tagad centīšos izteikties skaidrāk. 22. janvārī notika pirmā Merkosūra uzraudzības grupas sanāksme. Tās laikā mēs varējām pirmo reizi iepazīties ar šīs vienošanās statusu. Sandras Galīnas kundze ir atbildīgā un piedalījās, kā arī Lorenco kundze, kas ir atbildīga par politisko daļu, asociatīva nolīguma ietvaros šeit piedalījās. 2019. gada 20. jūnijā bija parakstīta vienošanos par tirzniecības aspektiem, bet politiska daļa nav noslēgta. Tagad ir sagatavots konkrēts laika grafiks, lai šo dokumentu pabeigtu, noslēgtu. Šobrīd juristi to pēta, kā mums vēstīja, kā mums informēja komisijas pārstāvi, un mums šobrīd nav nekādu ziņu, kad komisija prezentēs uh, šo vienošanos, lai padome un parlaments varētu to pieņemt. Taču tas var ilgt no sešiem līdz eh, mēnešiem līdz vienam gadam vai pat ilgāk. Tas tiešām ir atkarīgs no tā, kam šo jautājumu un kad to uzdod. Dažreiz atbildi ir 6 mēneši, citreiz 12, citreiz pilnīgi cits skaidrs. Ko mēs konkrēt šajā gadījumā varam paveikt? Mums Inta komitejā uh, notiks uzklausīšana 29. vai 30. aprīlī, un mēs gribam panelī iekļaut visdažādāko interešu pārstāvjus. Mūsu uzraudzības grupā mēs gribam, jo īpaši nodrošināt pretrunīgas diskusijas, jo mēs zinām, ka pastāv ļoti tiešām pretrunīgas pretrunīgi viedokļi tieši par šīs vienošanās tirzniecības sādaļu. Mēs gribam, lai būtu atvērtas debates. Tāpat arī 1. māja nedēļā Merkusur jautājums būs iekļauts darba kārtībā. Runāt par uzraudzības eh, grupas darbu, es gribu sasaukt eh, regulāras sanāks, lai runātu par konkrētām sadaļām vai konkrētiem jautājumiem. Uh, vienošanās dažādie jautājumi ir jāsadala, jāsadala dažādās tēmas, lai mēs varētu pēc iespējas biežāk un vairāk izdiskutēt visus šos dažādos jautājumus, un lai mēs beigās varētu pieņemt arī šo komisijas piedāvāto priekšlikumu. Paldies! Vai ir kādi jautājumi? Izskatās, ka nē, tad nākamais uzraudzības grupas darbs ir saistīts ar Maroko. Katlīns van Bremts kundze. Uh, Paldies! Mūsu uzraudzības grupas pirmā tikšanās sanāca kopā 22. janvārī. Tas bija turpmākais darbs pēc šajā komitešanā notikušās viedokļu apmaiņas, pēc tam, kad parlaments nobalsoja par sadarbību ar Rietumu Sahāras eh, sadarbību. Tas bija arī pirmais darba kārtības punkts. Eiropas ārējās sadarbības dienests vēlējās izteikties par divpusējām attiecībām, jo pārsvarā taksu ģenerāla direktors nodarbojas ar šiem jautājumiem un nodrošināja mums visaptverošu ziņojumu par pieejamiem mehānismiem, pie, kas ir pieejami muitas institūcijām un par detalizētāku informāciju par produktiem no rietums Sehāras. Uh, Šeit informācija tiek nodrošināta katru mēnesi. Taksu ģenerāldirektorāts pastāstīja, ka ar šīs sistēmas palīdzību Maroko var nodrošināt tādu informāciju, kādus citi tirniecības partneri līdz šim nespēja nodrošināt. Otrs jautājums, ko aplūkojām, bija tirniecības attiecības ar. Eiropas Savienību un Maroku, kas tika pārtraukts no Marokas puses 2016. gadā, un tirzniecības ģenerāla direktorāts nesen tikās ar tirzniecības ministriem, lai konstatētu, kā varētu atjaunot šīs sārunas. Maroka ir apņēmusies sagatavot ietekmes novērtējumu. Darba kārtībā bija iekļauts arī trešais jautājums, kur runājam par pašreizējo situāciju saistībā ar Eiropas un Mārokas geogrāfiskās izcelsmes eh, vienošanās. Uh, situāciju. Šobrīd šis uh, tiesība akts ir iesprūdis uh, padomē, jo šeit ir tāds problēmas, ka nav iekļauta Rietum-Sahāras teritorija. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Nākamais runātājs Imakolāta Rodrīgas par Meksiku. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos visus informēt par to, kā Meksikas eh, vienošanās attiecas uz modernizāciju. 2018. gada martā tika noslēgta tehnisko jautājumu sadaļa, taču kopš tā laika un 2019. gada laikā mums nācās gaidīt eh, priekšlikumu no Meksikas, kas attiecas uz iepirkumu procedūru federālajās zemēs. Mums ir jāgaida šis priekšlikums, un nedrīkstam aizmirst, ka 2006. gada jūnijā Meksikā notika vēlēšanas, pēc kurām arī Eiropas Savienības parlamentā notika vēlēšanas, un tas visu palēlināja. Meksikai tagad ir jāizpilda vēl viens pienākums. Tas attiecas uz uh, valsts tirgu, uz publiskā iepirkuma procedūras izveidošana, šī tirgus atvēršanu dalību valstīm. Un šeit arī darbs ir pēdējā etapā, lai varētu pieņemt šo vienoš... piedāvāt šo vienošanos pieņemšanai parlamentā. Šī vienošanās ir modernizācijas vienošanās, kas uh, iet tālāk nekā 2002. gadā paredzētais, kas tolaik bija ļoti ambicioza vienošanās manuprāt, visambiciozākā no visām līdz tam mirklim pieņemtajām vienošanām. Šeit ir runa par tiešām tirgus atvēršanu, un Meksika ir piemēros lielus pūliņus darba tiesību, ilgspējīgas attīstības jomās. Bija vēl jāpraksta arī 89. gada starptautiskās darba organizācijas konvencija, ko Meksika tagad ir paveikuši. Uh, bija jāatzīst 340 dažādi izcelsmes marķējumi, kas Meksikā lauksaimniecības produktu jomā ne, nebija līdz šim paredzēts. Un viss sarežģītākais jautājums uh, attiecas uz valsts invet uz ISDS izstrādāšanu vienošanās ietveros šo strīdus izšķiršanas sistēmu. Matijas nu, Jorgensen kungs, kurš ir atbildīgais uzraudzības grupā, runāja par to, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība. Šis ir politisks asociatīvais nolīgums taču, diemžēl, mēs nesaņemam informāciju no Eiropas ārējās dienesta. AFET komiteja nodarbojas ar šo jomu, taču mums nav pieejama informācija par šīs nolīguma statusu. Tādēļ ir būtiski norādīt, ka caurskatāmība nav tikai viens Eiropas Savienības politikas aspekts, tas ir jāintegrē pilnīgi visās jomās, jo īpaši tirsniecības nolīgumu ietvaros. Jo šādi nolīkumi un asociācijas un partnerības nolīgumi ir ārkārtīgi nozīmīgi, kas līdz šim nenotiek. Paldies, vai būtu kādi jautājumi? Izskatās, ka nē. Tad par e-komerciju komerciju runās Katlīna aizstāvot Dantī kungu. Jā, es neesmu ziņotāja, taču ziņotājs bija Nikola Dantī kungu. Diemžēl viņš eh, jau devās prom, bet cerams, ka tiksimies ar viņu grupā blakus telpā. Mums ir tiešām šeit jāieceļ jauns referents, taču pastāstīšu par jaunāko attīstību. 28. janvārī notika otrā uzraucības grupas tikšanās par uh, Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem komercijas jomā Briselē. Diskusijas tika veidotas divās daļās. Pirmajā daļā tikāmies ar Keineru kungu, kas ir galvenais Eiropas Savienības sarunu vedējs, un otrajā daļā bija pārstāvi no Eiropas patērētāju organizācijas Eiropas uh, sarunu vedējs stāstīja par ievērojumiem progresu, kas ir panāks kopš pēdējās sanāksmes, kopš uh, tikšanās novembrī, kopš Davasas samita un par sagaidāmo darbu līdz Nursultānas konferencei. Ļoti daudzas valstis aktīvi piedalās šajā grupā, 83 to starp jaunatīstības valstis. Tas ir ļoti iedrošinoši, kā tik daudzas dalībvalstis piedalās šajā iniciatīvā. Pavasarī ir plānots trīs sarunu raundi. Tas būs ļoti nozīmīgi, lai panāktu pirmo nozīmīgo progresu par dažiem jautājumiem, kurus mēs jau esam apliekoši. Paldies! Tā kā komisāra kungs jau arī minēja, ka ir panākt zināms progress, bet nav, bet nolīgums vēl nebūs gatavs līdz Nursultānai. Vai ir kādi jautājumi? Izskatās, ka nē. Tad par Dienvidā Afrikas valstu un Austrumu EPA Čaunsas kundze arī Šeit nav klāt, eh, 28. janvārī notika pirmā tikšanās, kur informāciju sniedza Biljo kundze, kas ir vadītāja tirniecības ģenerāldirektorātā atbildot par ekonomikas partnerības eh, nolīgumiem ar Āfrikas Karību un Klusā okeāna valstīm pārjūru teritorijām tiks sniegt informācija par eh, Seišelās notikušajām tik, notikušo tikšanos 15. un 17. janvārī par progresu saistībā ar ilgspējas ietekmes novērtējumu. Tas arī viss no manas puses. Varam pāriet pie ASV. 28. janvārī notika arī šeit uzraudzības grupas sanāksme, īpaši aplūkojot Hogana kunga ceļojumu uz ASV. Un Viņu skaidrais vēstījums bija skaidrs, ka notiek centieni deeskalēt situāciju un panākt zināmu saprašanos par tehniskas dabas jautājumiem, kā jau viņš iepriekš mums par to pastāstīja. Tālāk par Čīli. Arī notika uzraudzības grupas sanāksme un kabalieru skundze, Rafēls skundze par to pastāstīs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Uh, Mums notika pirmā sanāksme uzraudzības grupē 29. janvārī šogad. Tas laikā Evis Marijas Karbaljērs kundze mūs informēja, kas ir Latīņa Amerikas departamenta izpildu direktora, tirzniecības ģenerāla direktorātā, un viņa pastāstīja par iespējamiem aspektiem Eiropas Savienības Čīles asociācijas nolīguma modernizācijas kontekstā, Saistībā ar tirzniecības pilāru šis modernizācijas process saistīts ar to, ka asociācijas nolīgums vairs nedarbojās, saistībā ar jauniem ekonomiskajiem, politiskajiem, globālajiem izaicinājumiem un ar jauno realitāti šajās partnerattiecībās. Pēc sešiem sarunu raudiem šis nolīgums ir jāpanāk vēl vienošanās par intelektuālām īpašumtiesībām, geogrāfisko uh, norādiem, investīciju tiesu sistēmu par uh, izēvielām. Kopumā šobrīd ir pozitīvs izvērtējums par sarunu gaitu, par spīti civilajiem protestiem Ķīlē. Čīlē. Es esmu optimistiska un tāda vispārējā sajūta ir tāda, ka drīzumā varēsim noslēgt šo vienošanos. Nu, turēsim īkšķus. Modernizēts asociācijas nolīgums arī noteikti uzlabos cilvēktiesību situāciju Čīlē, īpaši vietējās etniskās minoritāšu situācijas jomā. Jo Tāpat arī uzsvēru nepieciešamību, ka ir jānodrošina labāks pamatiesības čīles pamatiedzīvotājiem. Manuprāt, šīs diskusijas bija ļoti noderīgas, un 28. aprīlī notiks. Tu vari salīdzināt ar tā, tādu pasākumu, kas uh, atsaucas arī uz 2019. gada protestiem. Nākamais sarunu rauns notiks. Vēlāk, kad būs noteikti ļoti interesantas sarunas. Paldies! Kādi jautājumi? Izskatās, ka nē, tad varam pāriet pie Japānas. Lančīnī kungs lūdzu. No, es una simple información para eh, añadir. Es sniegšu tikai informāciju, saka Piņēro kundze. Es esmu starpparlamentārās Čīles delegācijas priekšsēdētāja. Sākumā Tirkīza nedēļas laikā oktobrī paredzēta vizīte, bet Čīlē notika protests, un čīlieši mūsu drošības iemeslu dēļ lūdza pārlikt šo vizīti. Uz februārī mums neizdevās to īstenot Tirkijas nedēļas laikā. Jo arī augustā plenāras sēdes nenotika, un tad mēs eh, guvām uzaicinājumu doties vizītē martā kad mēs eh, dažādie pārstāvi no grupām dosimies uz Čīli, iepazīsimies ar situāciju uz vietas, jo 26. februārī tiek uzsākta vēlēšana kampaņa saistībā ar 28. aprīļa referendumu, tad mēs redzēsim, kāda ir situācija uz vietas. Jā, tiešām aizraujoši laiki. Lačīnīkungs par Japānu lūdzu. Grāci, prezidente. Paldies. INTA uzraudzības grupā par eh, Japānu mēs eh, izteicām mm, novērtējumu pozitīvu par partneru attiecību nolīgumu ar Japānu. Eh, tas ir paredzēts starp valstīm un stāsies spēkā stājās spēkā 1. februārī, pāris rādījumi, kas parāda, ka šis nolīgums ir labvēlīgs Japānai un AS, Eiropas Savienībai un būs pozitīvs eh, devums arī šajā sarežģītajā periodā. Komisija norādīja, ka šīs vienošanās eh, labums ir tāds, ka tiek samazināta tarifa precēm, eh, tiek mazinātas arī ne. Uh, tirzniecības barjeras, un visi šie rezultāti ir ļoti svarīgi, jo tie dod labumu mūsu valstu ekonomikām. Tāpat tika uzsvērts arī tās, ka uh, Japānas varas iestādes ir pozitīvi nosk uh, noskaņots, lai uh, strādātu pie standartiem, un taksu ģenerāla direktorāts arī norādīja, ka muitas procesi ir ļoti tādi plūstoši, viegli un lai panāktu, ka Eiropas operātori var pilnībā īstenot vienošanos, uh, Komisārs norādīja, ka būs arī tikšanās starp uh, komisāru Hoganu un tāpat arī Japānas uh, ministru, kurš ir atbildīgs. Uh, diskusiju laikā apskatījām specifiskus jautājumus, skarot arī mazos videos uzņēmumus par to, kā virzās uz priekšu konvenciju ratifikāciju un tāpat arī attiecībā uz investīcijām. Tāpat arī radioaktivitāti un eh, tiem notikumiem, kas notika saistībā ar Fukushimas eh, elektrostaciju un arī tie netieši ienest šajā līgumā. Mūsu monitoringa grupa turpinās uzraudzīt vienošanās īstenošanu un, ja nepieciešams, tad mēs nāksim ar eh, kādiem vērojumiem, kam būs īpašāk jāpievērš uzmanība. Really tas izklausās tiešām pozitīvi. Vai ir kādi jautājumi? Nav? Vinklera kungs par Ķīnu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. 5. februārī mums bija uzraudzības grupa. Tas pēdējā tikšanās eh, uzraudzības grupē par Ķīnu, kas eh, fokusēs diviem konkrētiem jautājumiem. Pirmkārt, pārskats par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām un programmu 2020. gadam. Par kur Mums bija arī ļoti svarīgi samiti, Eiropas Savienības Ķīnas samiti. Pirmkārt, pirmkārt, marta beigās būs parastais samits. Protams, tas ir atkarīgs no koronavīrusa situācijas un kādu pasākumu būs jāizteno. Un uh, arī septembrī būs uh, speciāls samits, kas notiks Vācijā kas būs Eiropas Savienības prezident, prezidējušā valsts. Protams, ir dažādas eh, sarunas par Ķīnu, par jauno eh, kooperācijas eh, ar vidas komponentiem un sadarbību. Tā ka šie divi sameti būs tāda izdevība visiem šiem jautājumiem taptu diskutētiem. Kā mēs jau redzējām dialogā ar komisāru Hoganu šodien otrajā uzraudzības grupā, bija arī fokusēšanās uz geogrāfisko norāžu sadaļu un eh, arī par šo geogrāfisko norāžu nolikuma ieviešanu par iespējamo ietekmi. Un iespēju starp eh, Ķīnu un Eiropas Savienību, ar ko tas saskasies uh, eh, sakarā ar geogrāfisko norāžu vienošanos ieviešanu. Protams, ka ir arī vēl citi, arī šodien runāja komisārs Hogans par dažādiem citiem aspektiem, un lauksaimniecības un tirzniecības ģenerāla direktorāti ir apliecinājuši, ka normas Eiropas Savienības un Ķīnas geogrāfisko norāžu nolikumā ir labas, un tās būs prevalējušas nekā uh, at, attiecībā pret Eiropas Savienības un ASV noliekumu. Tātad ir Eiropas Savienības un Ķīnas visaptverošs noliekums par investīcijām. Tie, tur ir gan, gan labi, gan netik labi jaunumi, tādēļ, ka janvārī bija divas uh, sarunu kārtas, bija notikušas komisārs to vērēja, vērtēja kā pozitīvu darbību no Ķīnas eh, kolēģu puses, bet ir skaidrs, ka ASV piedāvājums Ķīnai mūsu piedāvājums Ķīnā ir daudz tāds ambiciozāk nekā otrādi. Un, eh, protams, ka tur ir daudz jau labi zināmi jautājumi par vienādiem spēles noteikumiem, par eh, caurskatāmību, rūpniecības eh, subsīdijām, ilgspējīgu attīstību, visi jautājumi, kas tika diskutēti. Iespējams, ka situācija neuzlabosies, un komisārs gatavojas arī šādam scenārijam. Ja situācija ar epidēmiju neuzlabosies, ir iespējams uh, Marta Eiropas Savienības Ķīnas samitu organizēt kā videokonferenci. Un uh, es arī nebiju klāta uh, sanāksmē, ko Ā, paldies arī Spiņēro kungam, jo es pats nevarēju tur būt klāt šajā kādā sanāksmē. Jā, paldies, un tad mēs varam pāriet eh, pie pēdējā par Ukrainu. Gīri kundze, paldies eh, priekšsādātājiem. Bija uzraudzības eh, grupas sanāksme vakar, tur bija arī Eiropas Savienības ārējas darbības dienesta pārstāvi, un viņš mums sniedz pārskat par neseno notikumu attīstību. Mēs runājam par pirmā jaunās paudzes eh, asociācijas noliekuma ieviešana ar austrumu partnerības valstīm. Tās tiek piemērotas kopš 2014. gada novembra. Un eh, šis EFTA, kas ir būtīgi asociācijas noliekuma centrāls elements, tas tiks pie, eh, piemēros no 2000, ir, nu, piemēros no 2017. gada 1. janvāra. Komisārs kopā ar Zeļenska kungu jauno valdību runāja un uh, šī kooperācija ir vairāk tāda dinamiska, jo būs komisārs reprezentēt to nosauc par tādu turbo režīmu jaunajai valdībai Ukrainā. Un šķiet, ka tas viņi tiešām ļoti vēlas sadarboties un uh, ieviest arī pieņemtos kompromisus. Pēdējie statistikas dati parāda ļoti skaidri, ka ir ļoti pozitīva tendence, tirniecības plūsmas nekad nav bijušas tik apjomīgas, kā 2019. gadā. Mm, visvairāk eksporta Eiropas Savienības uz Ukrainu sasniedz 20. 4,8 miljārdu eiro, un tas ir 14% eh, paaugstinājums, eh, salīdzinām ar iepriekšējo gadu importi, arī ir pārsnieguši rekordus. 19,8 miljārda eiro, tas ir 10% palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Uh, Un tā tad ir labi rezultāti D, F, DCFTA. Jā, un par ieviešanas jomu un pielāgošanas jomu tur ir pielikumi vēl arī Ukrainas puse. Ir jāpielāgo tai Ukrainas likumdošanai un arī mūsu likumdošanai. Jā, komisija saka galvenie joma, kur ir progress, ir uh, publiskās iepirkums, muita un uh, citas sadaļas. Komisārs uzsvēra arī eksports, Ukrainas eksports. Tur ir uh, nolīgums. Mums tāpat arī bija. Ja Par dažiem skandaloziem jautājumiem, kas bija jāatrisina, un uh, eh, DFTE, eh, tas ir iekļauts viss, un pārskats šim uh, nolīgumam 2020. gadam būs sastādīts Ukrāna šķiet, viņiem ir nodoms uh, um, šo pārskatu paplašināt, un uh, mums paliksim pašreizējos ietvaros, un uh, mums jāparaugās, kā attīstīsies situācija. Tas uh, praktiski ir viss, ko es varēšu pastāstīt. Lielas paldies! Lot. Paldies! Vai ir kādi jautājumi? Nav. Līdz ar to mēs varam pabeigt un pāriet pie 14. jautājuma. Tas ir pagaidu atcelšana tarifu preferencēm eh, Kambodžai. Mēs jau to diskutējām par šo jautājumu arī iepriekš struktūrētajā diskusijā ar komisāru Hoganu kungu. Tur ir deleģētām tiesību aktam nozīme un uh, Pīters Bērts, labi zināms, jā. Un Haino Marijus arī ir klāt. Un tāpat arī Kambodžas vēstnieks Nom Pisetkungs. Viņš arī ir klāt. Sirdnieki viņu sveicam. Un tagad vārds Pīteram. Lielas paldies! Komisārs Hogans jau par to runāja. Drusku var paskaidrot. Kambodža šo IPE procedūru. EBA procedūra viss izņemot ieročus. Un eh, tā tad eh, ir eh, jāņem vērā darba tiesības un cilvēku tiesības. Ņemot vērā dar, pamatiesības un uh, darba tiesības, tas ir Eiropas Savienības ārējās uh, politikas ietvaros, un uh, tātad viss izņemot ieročus vienošanās, tas ir ģenerālā preferenču schēma, tur arī šīs saistības. Attiecībā uz Kambaču, tātad ir formālā procedūra, ieskaitot dialogu ar Kambačas iestādēm. 12. februārī 2012. gadā komisija pieņēma deleģēto regulējumu, un tas ir pagaidu tur ir Eiropas Savienības tarifu preferences Kambodžai. Šis, eh, šie regula tika nosūtīta un padomē un Eiropas parlamentē pašā dienā, un mēs nosūtījām arī paskaidrojumu rakstu Eiropas parlamentam. Tātad tas ir eh, pieņemts no taisnos, eh, ja Kambodžas valdības sistemētis pārkāpa cilvēktiesību principus un uh, pilsoniskās un politiskās tiesības, un nav pietiekams progress šajā jomā, kopš eh, ir ieviesta šī procedūra 2019. gada februārī. Lai uzsvērtu, kāpēc šis uh, lēmums ir pieņēmts, proti par daļēju preferenču atcelšanu, komisija šeit norāda uz Eiropas Savienības GSP schēmu, lai atrastu pareizo līdzsvaru starp neatbilstību uh, Eiropas Savienības cilvēktiesību principiem un lai novērstu uh, un nodrošināt GSP vispārējo preferenču sistēmas principus, eh, tas ir jāizno pilnībā. Tātad eh, Eiropas Savienības standārta tarifu tos aizstāja MFN, un eh, tur ir, piemēram, runa par tādiem pre, precēm kā cukuru, un apmēram 1 miljārds eiro, 20% ir, Eiropa, ir Kambodžas eksports uz uh, Eiropas Savienību. KSP ir Eiropas Savienības informēts, kas atbalsta tādas nestabilas ekonomikas uh, attīstības valstīs, lai dažādotu rūpniecības sektorus un uh, lai tā šis valsts paredz šajā starptautiskajā vērtību ķēdē. Komisija atzīst, ka ir jāturpina atbalstīt Kambodžas ekonomiskā attīstība un jāatbalsta tās eksporta diversifikācija ka arī 80% no eksporta iekļauj šos uh, rūpniecības, piemēram, apģērbus un uh, apavus. Un, uh, lai tam jānodrošina, ka bezkvotu piekļuva Eiropas Savienības tirgam. Un, ja pilnībā varētu atzāt GSP GSP vai GSP plus, eh, līdzīgi kā Baltkrievijai, Mjāmai un Šrilankai. Un komisija uzskata, ka daļēji atcelšana labāk eh, varēs īstenot mūsu izvirzītos mērķus, ir jāatbalsta valstis, tajās valstīs, kas ir eh, saņēmējas, jāturpina dialogs ar valdībām, valstīs, kurās notiek nopietni cilvēku tiesību un darba tiesību pārkāpumi. Uh, Šis, šī vienošanās ir būtiska, lai atbalstītu Kambodžas ekonomikas uh, attīstību, un tāda ir pieredze piepriekšējos gados, kas attiecās uz eksportu, kas ir vairāk nekā 5 miljārdi uh, eiro 2018. gadā, tas vairāk nekā puse no eksportiem, kas bija 5 uh, gadus atpakaļ. Eiropas parlaments ir saņēmis Eiropas Savienības deleģēto regulējumu, ko ir pieņēmusi 12. februārī komisija, un parlaments ir ticis uzklausīts. Un tam ir bijis iespēja reaģēt uz šo delegāto noregulējumu. Eiropas, ja Eiropas parlaments un padome neiebilsties par šo daļēju atcelšanu, tad pasākumi 12. augustā 2020. gadā stāsies spēkā. Un uh, šis lēmums, ka Eiropas Savienība uh, turpina uzlabot attiecības ar Kambodžu un uh, cieši seko situācijai Kambodžā, vai tiek ievērots politiskās uh, tiesības, darba tiesības, pamatiesības. Uh, Un es ar lielu prieku konstatējām, ka Kambodža ir jau bijusi pirmā sabiedrības reakcijas mūsu lēmumu. Kambodža paliek cie, ar ciešu apņēmību veidot attiecības ar Eiropas Savienību, kas balstītos uz savstarpējo respektu, savstarpēju interešu īstenošanu. Nākamā iespēja iesaistīties darbā kopā ar Kambodžu ir Eiropas Savienības un Kambodžas kopējā komiteja, kas eh, notiks marta vidū 2020. gadā, un uh, protams, atbildība par, lai varētu pilnībā nodrošināt kamočus piekļuvi Eiropas Savienības tirkumu, ir jāraukās kā sociāls, sociālā un ekonomiskā attīstība valstī, un jātadas kopā ar kamočus valdību. Komisija uzsvēra, cik eh, tā ļoti cer, ka kamoči izpildīs savas saistības un eh, ievēros eh, pamatu tiesības un darba tiesību konvencijas. Paldies! Thanks that. Jā, liels paldies! Marijas kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības ārējās darbības dienas turpina paust nopietnas bažas par uh, politisko un uh, pilsoniskās sabiedrības tiesību pārkāpumu Kambodžā. Iepriekšējos trijos gados mēs uh, esam redzam, cik katastrofālā situācijā ir demokrātijas un cilvēktiesību situācija. Samazinās telpa politiskajai opozīcijai, medijai un pilsoniskā sabiedrībai. Un kā tiek noteikts delegētajā likumā un uh, arī par preferenču sistēmu. Kambodža ir uh, veids tāds represīvas akcijas pret uh, galveno opozīcijas partiju, Kambodžas Nacionālo glābšanas partiju. Un nesniedz iespēju politiskai līdzdalībai un īstenot tiesības šajā valstī. Šīs darbības iekļauj arī arestus CNRP prezidenta priekšādātāja vadītāju, un tur ir arī grozījumi tiek ieviesti um, likumdošanā par politiskajām partijām. Šie jautājumi, uh, tur ir tikai nelielas izmaiņas uh, kopš uh, šis EBA tika ieviests 2019. gada februārī. Politiskā aina Kambodžā um, ir tāda, ka tiek, notiek represijas pret politiskajiem pretiniekiem un politiskās tiesības. Uh, CNRP atbalstītājiem un locekļiem netiek ievērotas, tādas turpinās, vadošā CPP partija turpina uh, šo situāciju un uh, notika vēršanās pret galveno opozīcijas partiju Kambodža. Uh, faktiski paliek vienas partijas uh, valsts bez uh, jebkāda parlamentārās opozīcijas. CNRP pašvaldību vadītāji, vietēju nodaļu vadītāji tie tiek aizstāti ar neievēlētiem uh, locekļiem, kas nāk no CPP valdošās partijas. 2020. gada 15. janvārī un uh, Kems Saka tika atlaists no mājas aresta, bet tomēr šis, uh, šī lieta nav pabeigta un viņam tiek uzlikts kriminālsots. Uh, un uh, viņš, viņ, viņam ir aizliegts piedalīties jau kādās uh, politiskajās aktivitātēs. Džozefs Borels satikās ar uh, Madridē, ar Kambodžas pārstāvi 2019. gadā un uh, bija arī ministru tikšanās, un tur tika izmantot iespēja aicināt uh, Kambodžu atvērt savu politisko telpu un uh, sniegt iespēju uzticamai demokrātiskai attīstībai. Ciemies priekšsēdētāji, ciemie Eiros parlamenta deputāti, es vēlos apliecināt, ka nākamie mēneši mēs arī turpināsim uh, mūsu aktīvo darbību kopā ar Kambodžas valdību un mēs uh, turpināsim paust uh, to, ka ir nepieciešams Kambodžā sasniegt uh, nacionālo samierināšanos un iekļaujošu dialogu. Paldies, paldies, un tagad došu vārdu Eiropas Savienības parlamenta uh, referentē Haidī Hautala. Jā, liels paldies pa, nu, komisijai un arī Eiropas Savienības ārējās darbības dienestam mums bija iespēja arī šeit apmainīties viedokļiem, arī ASEANA uzraudzības grupā par šo jautājumu un arī ar komisiju apmainīties viedokļiem. Es uzskatu, ka šis rezultāts tiešām ir tāds uh, godīgs un pareizs. Un uh, komisija ir ņēmusi vērā visus nepieciešamos aspektus es domāju, ka šī uz laiku pārtraukšana tā ir pareizā izvēle. Un, eh, Mēs ceram, ka eh, Kambodžas valdība tiešām ņems vērā faktu, ka šī deleģētā akta spēkā stāšanās 12. augustā, ka vēl ir palikuši vairāk mēneši, lai pārliecinātu valdību, ka varētu, tas varētu būt visu interesēs, lai tas net, nenotiktu. Man ir vairāk jautājumu, jo, acīm redzot, varētu būt dažas izmaiņas šajā reģionāla tirzniecībā. Vai komisija ir ņēmusi vērā faktu, kā šai divas aspekts gribētu pieminēt? Ir tīpaši Vietnama ar FTA ir uh, tādam atvērtam rokam, viņi vēlas saņemt arī šeit uh, preces no Kambodžas, vai mēs ņemam vērā faktu, ka Kambodža varētu varbūt eh, savas saites ar Ķīnu vēlēties nostiprināt. Es tāpat arī labprāt uzzinātu, vai zemes tiesību nozīme ņemt vērā, jo pirms vairākiem gadiem bija tiešām lielas bažas e, Eiropas Savienības parlamentā par saucamo asins cukuru. Un mēs zinām, ka zemes lietošana vietējiem iedzīvotājiem ir eh, to ļoti apdraudēja cukura ražošanas eh, eksporti. Tad tie ir jautājumi, un es gribētu teikt arī paldies eh, komisijai par pamatoto darbu pie šī jautājuma. Es uzskatu, ka mēs samērā drīz šeit dzirdēsim, ko komisija plāno arī citā šajās reģionu valstī Mjanmā. Jā, paldies, Kavīkungs. Paldies, priekšsēdētā. Jā, diemžēl. Komisārs Hogans un eh, kā arī augstais komisārs Borelkungs teica, tā bija nepieciešama rīcība, kas, diemžēl, tiek veikta absolūtais tāda pamatlīnija tāda, ka lai šo soli varētu pavērst tā, ka tiešām tiktu ievērotas cilvēktiesības Kambodžā, jānodrošina politiskā brīvība, sapulču brīvība, un šeit uh, vienkārši šī situācija, kas pašlaik par Kambodžā nav um, pieņemama. Kambodžās iestādēm bija dotas visas iespējas uh, situāciju uzlabot. Uh, komisija turpinās uh, cieši sadarboties ar Kam Kambodžu un cieši vēros situāciju. Domāju, ka šī, tas varētu novērst pie būtiskiem, būtiskām pārmaiņām. Kambodža ir tāds eh, ļoti liels eksporta mērķis, un cerams, ka eh, šīs pārmaiņas tiešām arī notiks. Šī rīcība bija absolūti nepieciešama pašlaik, un eh, mēs varam demonstrēt, ka Eiropas Savienība ar savu tirniecības politiku var tiešām aizsargāt svarīgas vērtības pasaulē, un ļoti skaidrs tāds sarkanās līnijas, ko nedrīkst pārkāpt, un diskusijā mums nevajadzētu aizmirst tos, kas uh, ietekmē situāciju. Agrāk situācija kā šāda ļoti jūtīga, tādā izpratnē, ka tirgus piekļuve, kas tiek dota Eiropas Savienībā, tur var būt ir atšķirīgi, vai cilvēkam Kambodžā ir darbs vai nav darbs. Un tādēļ es eh, gribētu tiešām atbalstīt komisijas darbu un cerams uzlabos Kambodžas situāciju. Tāpat arī varētu būt vērtīgi arī citās valstīs, kur Eiropas Savienība, ja nepieciešams būs rīkoties, lai aizsargātu cilvēktiesības, eh, tad šis darbs ir jāveic. Jāpaldies Katrīna Van Bemta no sociāldemokrātiem runāšu ļoti īsi. Mūsu grupa atbalsta komisijas nostāju kopā ar referentu un neiebilst pret deleģētajiem aktiem. Protams, tam ir ļoti svarīga iemesla situācija Kambodžā. Ja mēs to nedarītu, tad mēs uh, epas hēmas uh, eh, uzticamību grautu, bet uh, tas ir ļoti būtiski mūsu grupai, mēs to atbalstām, kā jau kolēģi to pieminēja par uh, šo laika grafiku. Arī vēstnieks ir klāt, arī citi pārstāvji. Jūs redzat, ka ir ļoti liels atbalsts komisijas nostājai, mēs to darām, nevis uh, ar tādu milzīgu entuziasmu jā, bet tiešām daudz cilvēku, un lielākoties eh, sievietes strādā apģērbu ražošanā, apavu ražošanā. Un tad lūdzu nododiet šo vēstījumu, mainiet politisko situāciju Kambodžā, lai beigu beigās eh, nebūtu jāpieņem lēmums darīt to, ko komisija plāno darīt. Jā, liels paldies. Merci, monsieur le président. Paldies. Priekšsēdētāji, es gribētu atvainoties Annas, manas kolēģis vietā, kur ir atbildīgi par šo deņu, dosiju no riņu grupas. Paldies. Tātad nolasīšu manas kolēģis rakstīto. Paldies komisijai par veikto analīzi, mēs tā piekrītam un eh, piekrītam, ka daļai tiks pārkrauts, pārkrauts eh, tarifu režīms. Eh, tas ir nepieciešams šajā situācijā, ņemot vērā, ka notiek atkārtot cilvēku tiesību pārkāpumi īpaši e, izteikšanās brīvība, pulcēšanās e, brīvība tiek pārkāpta un tas neatstāms nekāda izvēle. E, šis režīms viss izņemot ieročus un GSP regulu tā nav dāvana tas tiek uh, darīts ar tām dalību valstīm uh, ar tādu nolūku, ka šīs valsts attiecīgi ievēro strādājošo un cilvēku tiesības. Uh, Kombeča šeit nav pilnībā pārņēmušos nosacījumus. Preferenču atsaukšana ir tāds pēdējā iespēja rīkoties, bet mēs ceram, ka tādā veidā mēs panāksim mēķi Eiropas Savienībai jārāda, ka mēs uh, neļausim uh, neievērot uh, cilvēku tiesības, mēs neaizvērsim uz to acis. Tāpat arī personīgi gribētu pievienoties man. Um, Uh, kolēģi, iepriekšējo kolēģi teiktiem, jo Eiropai tik tiešām ir jāpauž stingra nostāja runāt par cilvēktiesībām. Un uh, šai pozīcijai ir jābūt tādai reālai svirai, patiesai svirai, lai uzlabotu situāciju. Paldies, Načinīkungs! No Paldies. Gribētu uzsvērt eh, šo rīsa jautājumu, kaut gan daļai jau guvām atbildus to. Un eh, cilvēku tiesību jautājums. Eh, negribu te izdarīt kaut kādas salīdzinājumas, bet es domāju, ka mēs runājam par divām valstīm, diviem pasākumiem. Uh, Eh, tikko esam noslēguši vienošanos ar Vietnamu, arī tur cilvēku tiesību jautājumā nav sasniegts maksimālais, ko dzīvē varētu. Un man rodas jautājums, kāpēc, kāpēc eh, ir divi tā teikt ātrumi eh, tirzniecības attiecībām, mm, kurus nu, attiecīgi tā var nodalīt. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu vēstniekam. Trīs minūtes lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribu paust eh, pateicību par to, ka dodat iespēju man šeit eh, būt klāt. Mēs tagad esam uzklausījuši Eiropas komisijas pozīciju. Tāpat uh, gribētu pateikties uh, eh, DigiTrade pārstāvim un pārstāvim no Eiropas uh, ārējās rīcības dienesta par uh, brīfingiem. Tāpat uh, gribu pateikties uh, cienījamiem interkomitejas uh, pārstāvjiem. Kopš Uh, uz, tika uzsākt šī formālā procedūra attiecībā uz visu izņemot ieročus. Uh, pagājušā gada februārī Kambodžai un Eiropas Savienībai bija ļoti laba sadarbība. Un uh, mums nepieciešams risināt tos jautājumus, par ko satrauksies Eiropas komisija, to skaitā cilvēktiesības, zī, zemes īpašuma jautājumi, politiskā telpa. Kaut gan mums Eh, Kambodžas valdība ir darījusi daudzas lietas, lai uzlabotu situāciju. Eiropas komisija arī to ir novērtējusi, ko mēs esam padarījuši. Tāpēc šī gada februārī Eiropas eh, komisija nolēma izmantot daž, daļēju pagaidu pārtraukšanu režīmam viss izņemot ieročus. Kambodžas valdība ar um, nožēlu to pieņēma, pieņēma šo lēmumu. Eiropas komisijas lēmumi balstās uz to, ko Eiropas komisija sauc par būtiskiem pārkāpumiem. Es domāju, ka tā, tie ir tādi pieņēmumi un pārpratumi attiecībā uz to, kas notiek mūsu valstī. Kāpēc komisija atzina Kambodžas paveikto daudzās jomās, reaģēt uz četrām galvenām problēmu jomām? Jo, Kaut gan tā to ir darījusi, tā tomēr e, nav respektējusi Kambodžas suverenitātes un neatkarīguma principu. Mēs domājam, ka šis lēmums ir politiski motivēts un arī dubult standarti tiek piemēroti, runājot par Eiropas Savienības preferences e, praksi, salīdzinot ar citām valstīm. Priekšsēdētāji. Eh, februārī pagājušajā gadā tika uzsākt procedūras, eh, kopš tā laika mēs esam aktīvi iesaistījušies eh, darbā ar Eiropas komisiju, sākot no tehniskā līmeņa līdz politiskiem līmenim. Un tad ir panākt zināms progress. Esam iesnieguši Uh, savu atbildi komisijai arī 12. decembrī ar skaidriem skaidrojumiem, ko esam darījuši šajā laikā. Izņemot uh, tiesiskumu procesu par politisko telpu, esam labas gribas pilni un domājam, ka mēs nevaram pieļaut savas valsts suverenitātes pārkāpšanu. Mēs uh, in a good faith. All along. Visu laiku mēs veicam dialogu un ar komisijas komandu esam strādājuši pēc šīm rekomendācijām un esam veikuši sarežģītas reformas. Tomēr mēs ar nožēlu paužam šo 12. decembra lēmumu, un es domāju, ka tas būtiski nenovērtē mūsu veikto darbu. Mēs esam apņēmības pilni tālāk risināt dialogu ar Eiropas eh, komisiju un strādāt pie attiecībām ar Eiropas Savienību savstarpēji interešu un cieņas garā, un galvenais mēs vēlam uh, būt, uh, saglabāt savus demokrātijas principus un uh, būtu ļoti labi, ja jūs eh, parlamentu komisijas locekļi varētu atbraukt uz Kambodžu, iepazīties ar realitātiem Kambodžā. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Pīter, lūdzu. Paldies, paldies eh, visiem par eh, atbalstu. Pāris jautājumu pirmām kārtām par Vietnamu, protams um, parlaments uh, apstiprināja privās tirzniecības līgumu un investīciju aizsardzības līgumu ar Vietnamu, bet pēc garām garām sarunām iekšēji un arī ar Vietnamu uh, tā ir pašā dienā, nu tas ir sakritības pēc, eh, kad uh, komisāra kolēģija apstiprināja preferenču atsaukšanu Kambodžai, bet GSP un FTA, kā jūs zinat, ir divi dažādi instrumenti Mēs esam apņēmības pilni nodrošināt, ka darba tiesības un cilvēktiesības tiek eh, īstenotas ar abiem instrumentiem. GSP ir instruments, lai nodrošinātu vienpusējas preferences ar nosacījumiem un brīvas tirsniecības līgums iziet no sarunām. Un tur ir pavisam atkal citas klauzulas eh, cilvēktiesībās, kur tiek likts uzsvars arī. Uz to pašu tiek likts arī uzsvars uz eh, brīvās tirsniecības līgumā un partnerattiecību līgumā, tā ka mēs šos instrumentus uzskatām par iespējām stiprināt cilvēktiesību, darba tiesību stiprināšanu, bet jāskatās arī uz situāciju katrā valstī, un mēs redzam, esam bijuši uh, liecinieki tam, ka no Vietnams puses ir bijusi liela vēlme iesaistība, no Kambodžas puses mēs vairāk esam vērojuši situācijas pasliktināšanos. Runājot par brīvās tirsniecības līgumu ar Vietnamu, un uz to, kā reaģēt uz uh, šo GSP tarifu pārtraukšanu attiecībā uz uzņēmumiem, to darbību esam sazinājušies ar daudziem uzņēmumiem, kas, protams, ir griežies pie mums un sūdzējušies, pauduši bažas, ka viņiem ir pirmkārt nepieciešama skaidrība, kas notiek, jo viņiem ir pasūtījumi bet galu galā, protams, tas ir nu, biznesa darbības lēmums, vai viņi grib pasūtīt kaut ko valstī, kur ir zem līmeņa preferences, vai arī tur, kur Vietnamā, piemēram, mums tagad ir apusēji vienošanās par preferencēm. Nu, par Ķīnu, nu tas ir Kambodža ziņā, cik tuva tā vēlas būt Ķīnai, vai arī vēl daudz tuvāka, bet uh, turpat vai puse Kambodžas eksporta iet uz Eiropas Savienību. Mēs esam lielākais tirzniecības partners Kambodžai, un, protams, mēs ceram, ka šī situācija uh, uzlabosies un mēs varēsim eh, situāciju uzlabot attiecībā uz zemes sagrābšanu. Esam no, novērojuši būtisku progresu zemes strīdos attiecībā uz ekonomiskajām eh, zemes koncesijām cukuru sektorā. Kopš tika uzsākt šī pagaidu pārtraukšanas procedūra ir bijuši zināmi trūkumi, nepilnības zemes reģistrēšanā. Uh, Often title, titling provisions. And... Uh, tāpat īpašuma piešķiršanai. Arī attiecībā uz uh, vietējiem iedzīvotājiem uh, seku no Khmeru režīmu laikā visas tiesības uz zemi praktiski tika pazudušas. Tas ir, protams, viss jāsakārto, jāatjauno, tas nenotiek ātri. Mēs katrā ziņā prasam, lai tas tiktu darīts. Paldies, priekšsēdētāji! Mauries kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija, man liekas, ļoti labi jau atbildēja uz jautājumiem, tā ka man principā nav nekas vairs piebilstams. O, esmu pārsteigts, saka priekšsēdētājs. Parasti ir otrādi. Ļoti labi, liels paldies! Ar to mēs noslēdzam 14. darba kārtības jautājumu un. Un tagad pārtraukums viena minūte, jo nākamais e, jautājums ir aizslēgtām durvīm. Tātad tie, kas, tiem, kam nav atļauts būt slēgtā sēdē klāt, tie lūdzu atstājiet telpu.